So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, lūdzu ņemiet vietas. That's yours, wine. That's yours. Good. Tad ir otrais darba kārtības punkts, darba kārtības pieņemšana vai ir kādi ieteikumi, kā mēs to varētu grozīt. Ja nav, tad labi, tad turpinām kā ir. Trešais darba kārtības punkts ir protokola pieņemšana. 9. novembra sanāksmes protokols. Ja līdz šis sanāksmes beigām nebūs nekādu iebildumu, tad protokolu uzskatīsim par pieņemtu esošajā redakcijā. Uh, Tad ir ceturtais darba kārtības punkts. Un es iesniegi sveicu visus, kas klausās no Lisabonas līdz uh, Lineburgai un no Tallinas līdz dienvidiem pilnīgi visus, jo tagad uh, mūsu uh, diskusijas tiek raidītas internetā, līdz ar to lūdzu visi runāsim precīzi, un arī tulkojums būs arī internetā. Un tāpēc arī uzvedīsimies tā, lai visi, kas mūs skatās, lai viņi būtu pārliecināti par to, ka parlaments strādā viņu labā. Un tagad ir īpašs paziņojums. Mārtenam blakus sēž Leons. Viņš ir pazīstams visiem. Leons septiņus gadus strādāja sekretariātā un ir strādājis pie ļoti daudziem svarīgiem dokumentiem. Mēs ļoti novērtējam viņa darbu, un viņš tiešām ir palīdzējis ļoti lielā mērā, ka mēs varējām panākt to, ko gribējām. Un ņemot vērā mobilitātes programmu, uh, diemžēl, es ceru, Leon, diemžēl, vai ne, jums tagad nāksies uh, pamest mūsu komiteju un sākt darboties transatlantijas attiecību un G8 uh, departamentā. Tā sauksim to par lielo politiku. Ļoti žēl, ka tā ir, ka šāda rotācija ir vajadzīga, bet tiešām, Leon, paldies par darbu un noteikti mēs vēl kādreiz tiksimies. Leon wird sicher. Leon 18.30 noteikti esiet arī klāt, kad mēs uh, iedzersim pagodu Ziemassvētkiem. Tas notiks restorānā E1 līmenī. E1. Tātad ir jābrauc līdz nulei, un tad cauri visam, un tad beigās jūs redzēsiet E1. Tur augšā vajadzēs iet uz A uz E1. Un tad es ceru, ka pēc šīs sanāksmes visi varēsim doties tur. Un tad. Un tad iedzersim pa glāzītē un varēsim viens otru apsveikt ar paveikto darbu šogad. Tagad ir piektais darba kārtības punkts un nu jau jāsāk balsot. Un kā jau parasti, Jūs noteikti visi esat paņēmuši balsošanas kartītes, un no sākuma mums ir elektroniskā pārbaude. Sākam pārbaudīt. Un apstimu. Beidzam balsot. Un izskatās, ka viss ir ļoti labi un pat ir pieņemts. Tagad līdz ar to piektais punkts. Tie ir mūsu balsojumi. Un vispirms ir pār pilnvaru, īstenošanas pilnvaram. Pirmais grozījums ir 14. kas par, kas pret, atturs, pieņemts. Grozījums 4. Un tas ir balsojums blokā, jo te arī otrais grozījums iekšā, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet ir jāpārbauda. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, jābūt, ka jābūt uzmanīgiem, jo izskatās, ka šīs balsojums blokā līdz ar to nav noticis, līdz ar to 16. grozījums. Precizēsim vienu lietu. Also, dann gehen wir zu Änderungsantrag. Tad ir 18. grozījums. 18. par ko ir jābalso. 18. grozījums, un šeit ir divas daļas. 18. pirmā daļa par pret atturas. Izskatās, ka ir noraidīts, bet ir jāpārbauda. Tad pirmā daļa, 18. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, 18. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Piektais grozījums. Un šeit ir arī trešais grozījums pie reizes, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad ir 19. grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad jāuzmanīgi jāskatās, kur tālāk. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, tagad ir grozījums 11 par pret atturas noraidīts. Grozījums 12 par pret atturas pieņemts. Tagad 13 par to jau ir balsots, līdz ar to 7 par pret atturas Noraidīts. Un tagad elektroniskais balsojums par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir ar lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicam mūsu referentu. Wir... Tad mēs pārējām pie sastāvdarba kārtības punkta mutiskais jautājums par ilgspējības eh, sadaļām tirzniecības nolīgumos. Eh, viens vienīgs balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Gandrīz vienbalsīgi pieņemts. Mm. Tās bija mūsu īsais balsojums, un tagad pārējām pie septītā darba kārtības punkta - iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu, interpretācija un īstenošana. 13. aprīlī 2016. gadā noslēdzām šo nolīgumu. un tur ir iekļauti deviņi elementi, un tam ir liels arī politiskās sekas. Pirms dod vārdu referentam, īsa norāde, ka daļa no iestāžu nolīguma vēl nav gatava, un tas attiec uz ārējo dimensiju. Par to diskusijas mums norisinās no jau pusotru gadu ar dažādām prezidentūrām, un padome līdz šim nav gribējusi pieņemt mums Lisabonas līgumā piešķirtās tiesības, piemēram, piešķirot mums visaptrošu pieeju informācijai visā nolīguma apspriešanas eh, dzīves ciklā, sākot no mandāta līdz eh, caur dažādiem posmiem līdz pat nolīguma īstenošanai. Un tas pats attiec uz, piemēram, jautājumu par mandāta automātisko nepastarpināto nodošanu. Līdz šim tas tika noraidīts, ar aizbildinājumu, ka lūk, nedrīkst uh, šai ziņā kaut ko darīt, kamēr parlaments nav pieņēmis, uh, nav balsojis. Katrā ziņā uh, nav iedibināts praksē tas, kas līgumā ir paredzēts, jo padome to nepieļauj. Tā ir nožēlojama situācija, līdz ar to sarunu vadīšanas komanda. Uh, izskata iespēju, vai šeit nebūtu jāiesniedz prasība Eiropas Savienības tiesā, jo padome nerīkojas pieņemami. Un vēl viena detaļa, kas izraisīja mani interesē attiecībā uz mandāts pieejamību. Tas attiecas uz uh, mandātu ar Maroku saskaņā ar nolīgumu nav jābūt nekādām diskusijām, ka mums šā, uh, nepārprotam šāda pieeja paredzēta, bet diskusijas parādās tāds viedoklis, ka kamēr mehānisms nav skaidrs, tikmēr to mandātu mēs neseņemam. Katrā ziņā uh, tas tā nediplomātiski tiek formulēts. Bet cita daļa jau ir, mm, par to jau ir vienošanās, un tā tiek īstenot, un par to tad mūsu referents Bensens nedaudz pastāstīs, lūdzu. So much, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, dažiem no jums ir zināms, ka mēs pat labāk mēģinam izstrādāt jaunu iestāžu nolīgumu, lai uzlabotu likuma pieņemšanas procedūru un institūciju funkcijas. Vairums darba šajā parlamentā notiek AFKO un Jūri komitejās, taču ir daži jautājumi, kas saistīti ar starptautiskiem nolīgumiem, un te parlamentam ir gan tiesības, gan pienākumi, kas izklāstīti līgumā attiecībā uz sarunu vešanu ar trešām valstīm, un tāpēc ir svarīgi, lai attiecības starp institūcijām darbotos veiksmīgi. Ja mēs uh, parlamentā Inta uzņemamies šo atbildību, tad tomēr ir divas uh, lietas, par kurām vēlos runāt. Provizoriska īstenošana. Man prioritāte ir tāda, kā kad parlamenta piekrišana tiek uzskatīta par pašsaprotamu un mm, tur vispār nekas netiek jautāts. Komisija vada sarunas Eiropas Savienības vārdā ar trešām valstīm, un tādās reizēs tad Eiropas parlaments eh, sniedz savu piekrišanu par šādu sarunu vadīšanu vai arī mm, pieņem lēmumu noliegt liekt šādu iespēju. Komisāre Mal Malstrēmi, Malstrēmi norādīja, ka ir vienošanās nolīgumi, par kuriem ir jāsagaida parlamenta piekrišana padomēji un ārējās darbības dienestam mūsu viedoklis ir jārespektē. Diemžēl mēs redzam, ka ir bieži vairāki piemēri, kad komisija ir apgājusi šo noteikumu un panākusi, ka no līguma stājas spēkā provizoriski. Un tas e, patiesībā nav nekas, nekāds pagaidu risinājums, tāpēc, ka tam nav nekāds laika grafiks noteikts. Pirms pusotra gada komisija panāca vienošanos ar Norvēģiju par e, Eiropas ekonomiskās zonas nākotnes finansiālam ieguldījumiem. Un tik pieņems vienpusējs liemums, lēmums palielināt tarifus, un mēs e, rakstījām rezolūciju, lai komisija e, vēršas pret to bet komisija neņem vērā šī parlamenta viedokli un ķērās klāt nolīgumu noslēgšanai attiecībā uz Eiropas ekonomisko zonu. Turklāt komisija pieņēma lēmumu, ka šis nolīgums provizoriski stājas spēkā, un līdz ar to šī parlamenta piekrišana vairs nebija vajadzīga. Tas ir nepieņemi, un es esmu apmierināts, eh, gandarīts, ka mūsu tiesības šeit tiek uztvertas, uztvertas nopietni, un komisija un ārējās darbības dienestam arī jārespektē mūsu viedoklis. Runājot par diskusiju mandātu. Kolēģi zina, ka komisija publicēja savu uh, mandātu projektu sarunām ar trešām valstīm. Uh, taču galīgais mandāts, ko padomu piešķir komisijai, nav vienmēr mums parlamentā tik pie, pieejams, kā tam būtu jābūt saskaņā. Ar 208. līgumu pantu parlaments ir tūlītēji visaptroši jāinformē par visām, vis, visiem diskusiju posmiem attiecībā uz nolīgumu slēgšanu trešām valstīm. Uh, sarunu vadīšanas mandāts uh, ir tikpat arī komisijas, cik parlamenta ziņā, un komisija ir jāņem vērā mūsu viedoklis. Uh, es gaidu informāciju, kas citām grupām par šo lietu sakāms. Paldies, liels paldies, turpina priekšstādātājs. Kurš vēlas izteikties? Emma? Lūdzu, paldies. ECR grupa uzskata, ka mūsu regulējošā ietvaru uzlabojums ir e, svarīgs mūsu konkrētspēja, un tas arī veicina ekonomisko ieguvumu un izaugsmu Eiropai, lai tas tikt panākts, jābūt efektīvai sadarbībai un e, komunikācijai ar Eiropas komisija. Mēs atzīstam uzlabojumu šai jomā. Tāpat mēs vēlētos uzteikt komisiju par tās īstenotajiem centieniem caurskatāmības uzlabošanai un arī esam pateicīgi, ka tā iesaistīsies mūsu komitejas darbā. Mēs vēlētos, lai tāda pata, pati labvēlība un sadarbības vēlme darbotos eh, attiecībā uz padomu, lai tiktu saskaņoti darba grafiki, izskatot likumdošanas priekšlikums, kā to paredz uh, nu, iestāžu nolīguma 35. pāns, lai, lai padomi ņemt vērā parlamenta nostāju sarunās ar trešām valstīm. ECR grupa iestājas par pastāvīgām, uh, pastāvīgu apspriež, apspriešanos ar iesaistītām pusām. Tas attiec arī uz procesa sākotnējiem posmiem, lai izvairītos no tādiem negaidītiem incidentiem, kā tas notika ar CETA procesa beigās. Svarīgi arī, lai komisija īstenot ietekmes novērtējumu, ņemot vērā uh, es uzņēmumu konkurētspēju, īpaši attiecībā uz MVU labākai likumdošanai jāņem vērā MVU darba veicināšana. Bieži vien Eiropas Sanības likumdošana risina tikai vienas grupas intereses. Uh, bet jāpanāk, lai visiem uzņēmumiem sloks mazinātos, pamatojoties uz pozitīvu, optimālu politiku. Un ir arī jāveicina mūsu tīrzniecības politika, veicinot uh, labvēlīgāks noteikums MVU. Jāņem vērā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Un Eiropas Savienībai ir jāfokusējas uz to, kur tai var būt pievienotā vērtība, nevis tikai jāpalielina likumdošana, kā pašvērtību. Paldies! Lielas paldies, Helmut! Es... Paldies! Es gribēju pateikties referentam par īsajiem ievadvārdiem. Un, ja mēs runājam par labāku likumdošanu, tas ir ļoti svarīgs instruments, ja šo jautājumu aplūkojam arī tirzniecības nolieguma aspektā. Gribēju pievērst jūsu uzmanību vairākiem jautājumiem. Tie ir ārkārtīgi svarīgi un. Mēs gribētu pieminēt caurskatāmību visā um, sarunvēršanas procesā un visām um, iesaistītajām pusēm patiešām ir jābūt uh, atklātām. Ja uh, komisija mēģina strādāt pie mandāta, pie pilnvarām, mēs gatavojam rezolūciju, Mm, gan tirzniecības jomā, bet varam jau runāt arī par eh, citām komitejām, kas strādā ārlietu jomā. Arī ar tām ir iespējams konsultēties. Un tam vajadzētu norisināties eh, tādā vienošanās garā, iepriekš pasakot, tagad eh, šis sarunposms ir uh, jāorganizē caurskatāmā veidā. Un, piemēram, bija sarunas par um, Merkozur līgumu, un tās nebija tik caurskatāmas, uh, kā, piemēram, sarunas par TTIP, CETU un uh, arī citiem līdzīgiem nolīgumiem. Tā tad vajadzētu būt patiešām lielākai atklātībai Un viss, kas tagad ir eh, pārunāts Merkuzūra jautājumā, mums nav bijis pieejams. Šī informācija mums nav bijis pieejama, bet kā tad mēs varam panākt uh, tādu labu jurisdikciju, uh, sadarbojoties ar citām institūcijām, ja nav pilnīgas caurskatāmības? Otra uh, komponente, ko gribēju pieminēt, ja norisinās uh, konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, ar uzņēmējiem. Bieži vien ir tā, ka uzņēmēji vienmēr tiek iesaistīti, bet pilsoniskā sabiedrība nē. Ja mēs runājam par labāku likumdošanu, mums tomēr ir eh, jāmeklē pietiekami labi mehānismi, lai iesaistītu pilsonis šajā darbā. Domājot arī par ekonomikas un sociālo lietu komiteju, reģionu komiteju. Mums ir jāpieprasa, lai komisija izstrādā caurskatāmības mehānismu, iesaistoties sarunās arī ar manis pieminētajām struktūrām. Un kā tas viss izskatās sabiedrības acīs, arī pilsoņiem ir jābūt informētiem, gan runāt par tirsniecības nolīgumiem, gan asociācijas nolīgumiem, par to tiek runāts arī ārlietu komitejā. Un mēs varam saprast, ka labākas likumdošanas vārdā mums vēl ir jāveic ļoti daudz, ja gribam pietuvināties pilsoņiem. In der Tat. Nudien, Helmut. Alicia. Sì, ehm, poco da aggiungere rispetto a quanto è già stato illustrato sia dal Jā, man nekas daudz nav sākāms jau referents izteicās un kolēģi. Mēs piekrītam daudziem punktiem, kas šeit izskanē. Sociāldemokrātu grupa ar vienu ir uzskatījusi, ka ir jāpanāk progress caurskatāmības ziņā. Un mēs atzīstam, ka Komisija jau zinām progresu ir panākusi, un tomēr mēs uzskatām, ka tieši ņemot vērā to, kas nu pat izskanēja, īpaši ņemot vērā padomis nevēlēšanos īstenot noteiktās procedūras, kas iekļautu prez, eh, parlamentu visos sarunas posmos, mums ir jāpieprasa atbildība no padomus. Taču svarīgi, lai arī komisija izdarītu šādu spriedienu, jo komisijai ir eh, jāuzrauga visu iesaistīto pušu iesaistīšanu, sākot no Eiropas parlamenta. Tātad komisija arī uh, nav nekāds izņēmums, arī tā jārīkojas attiecībos padomu. Otrakārt, papildinot kolēģi sacīto, nu, mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai parlaments tiktu iesaistīts ne tikai nu, dažādo nolīgumu sarunu vešanas posmā, bet jau no paša sākuma un arī īstenošanas un uzraudzīšanas posmā. Mēs jau paudām savu viedokli, ka mums ir ļoti svarīgi, lai komisija iesaista parlamentu visās procesa stadijās, jo tāda parlaments var rīkoties tieši attiecībā uz tik daudz lietu neīstenošanu. Tas mums ir bijis ļoti svarīgi, piemēram, attiecībā uz ilgspējīgo attīstību, un tagad šīs lietas kļūst vēl jau svarīgākas. Un tad vēl ir um, vesela virkne jautājumu par regulatorisko harmonizēšanu. Tā, tā arī jāizteno iesaistītiem pusēm. Tātad arī šajā gadījumā mums jāpanāk pilnāk caurskatāmība par, pret parlamentu. Vārd. Tagad vārds komisijai. Joana Lesuk. Lūdzu. Yes, hello. That was close enough. Jā, paldies, jūs gan labi izrunājat manu vārdu. Paldies priekšstādātāji, ka aicināt komisijas teikties. Iestāšanās līgums par labāku likumdošanu ir svarīgs. Tas ir svarīgs tāpēc, ka Tas ļauj mums labāk sadarboties un arī panākt labāks rezultāts kopīgiem spēkiem. Tomēr vēlos uzsvērt to, ka diskusijās starp iestādēm par eh, nolīgumu īstenošanu jāpiedalās trim pusēm. To paredz no līguma 15. pants un sarunas par 40. pāntu. Tehniskā sanāks norisinās pat labāk. Un pirms mēs zinām šo diskusiju rezultātu, mums ir ļoti grūti uh, apspriest praktiskos noteikumus sadarbībai un informācijas apmaiņai attiecībā uz starptautisko sarunu īstenošanu. Kā jau jūs zināt, 12. Dec decembrī ir gaidām sanāksme par politisko uh, ietvaru, tad tā, šī sanāksme notiks Strasbūra. Mm, tur mēs skatīsim kopīgo politisko apņemšanos par regulāru mm, informācijas sniegšanu. Tas ir viss, kas man pat labāk sakāms. Paldies, liels paldies! Es neesmu pārliecināts, ka pastāv vienošanās par to, ka būs politiska situācijas pārskatīšana. 12. decembrī man bija viedokļa apmaiņa ar Igaunijas ministru. Mēs vienojamies par to, ka iespējams šī sanāksme notiktu pēdējā nedēļā pirms Ziemassvētkiem, tātad 18. un 19. decembrī, nevis eh, Strasbūras eh, plenārsēdes laikā dažādu apsvērumu dēļ. Un otrkārt runājot par saturu, jā, mums Inta komiteja ir laba prakse. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai būtu jāatbalsta šī prakses sarunu gaitā. Mums ir nepārprotam vienošanās ar komisiju, ka nekāda vienošanās nolīgums netiek īstenots provizoriski, pirms parlaments nav sniedz savu piekrišanu, tas attiec arī uz informāciju un tā tālāk. Tātad mēģināsim nonākt līdz tam līmenim attiecībā uz visiem. Jautājums visām komitejām un uz parlamentu kopumā. Liels paldies! Benson kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es izteikšos pavisam īsi. Es vēlos pateikties kolēģiem, kas piedalījās debatēs šodien. Es ņemšu vērā visus komentārus. Uh, nākotnē strādājot pie atzinuma. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Protams, mēs ceram ka sarunas varēs uh, virzīties uz priekšu. Ir arī tehniska sēde. Un es ceru, ka pateicoties Igaunijas prezidentūrai tiks uh, panākts progress. Par šo uzmetumu apspriedīsimies 22. janvārī. 26. Uh, līdz 28. janvārim jāizniedz grūzījumu un balsosim 20. februārī. Esam izskatījuši 7. darba kārtības punktu un varam ķerties pie 8. Gribētu pie mums laipni lūgt Singapūras uh, tirdzniecības ministru un lūkšu viņu ieņemt vietu uh, blakus man šeit. Thank you. So, item 8. Astotais darba kārtības punkts - pirmā viedokļa apmaiņa par ES uh, Singapūras brīvās tirzniecības nolīgumu. Mēs jau pirms uh, krietna laika noslēdzām šo nolīgumu. Pēc tam tas tika izskatīts ēst e tiesā. Tur arī tas pavadīja daudz laika. Uh, pirms tiesa nāca klājā ar spriedumu, jo komisija un arī parlaments uzdeva gūzmu jautājumu, it sevišķi, kas attiecas uz ES eh, kompetencēm eh, un um, jauktajām kopīgajām kompetencēm. 16. maijā kungs no tiesas ieradās pie mums. Un tad eh, tika arī atrunāts, kas tad ir eh, ekskluzīvās ES kompetences un kuras tad ir kopīgās kompetences. Nu, tā visā, visumā lūkojoties, eh, galvenokārt viss ir ES kompetencēs, bet ja runājam par portfolio investīcijām un investoru aizsardzību, tās ir kopīgās kompetences. Tas nozīmē, ka ir uh, jāsadala nolīgums. Parlaments uzmanīgi seko šādai, šāda mehānisma ieviešanai, proti, ja uh, tiek runāts par tās augtajām portfolio investīcijām un arī investora aizsardzības mehānismu, ir jābūt tādam nodalījumam, jo tās jau ir kopīgās kompetences. Uh, Un rezolūcijā par pilnvaru piešķiršanu sarunu uzsākšanā ar Jaunzēlnu un Austrāliju tas jau tika precizēts. Ceram, ka tas tagad ir atrisināts. Līdz ar to mēs vairāk laika varam atvēlēt nolīguma satura izklāstam. Man patiešām ir liels prieks, ka šodien uh, Šeit ir ieradies tirzniecības un rūpniecības, ieradusies eh, tirzniecības un rūpniecības ministre Sina Āmas kundze, un tagad došu viņai vārdu. Lūdzu. Thank you. Paldies. Langas kungs par šiem uh, eh, laipnējiem ievadvārdiem un liels paldies, ka uh, mēs šodien varējām ierasties, lai runātu par tirzniecību un uh, ES Singapūras FTE. Ja mēs runājām par politiku uh, reģionālā un globālā līmenī, mēs redzam, ka protekcionisms kļūst aizvien spēcīgāks un ir ekonomikas tautsaimniecības, kam tagad ir tādas nacionalistiskākas nostājas un, e, piemēram, tehnoloģijas ietekmē arī dažādas tradicionālas nozares e, Eiropas Savienībā tai skaitā, un tas maina e, tautsēmniecības vaipsts kopumā, un tā kā arī pēc krīzes visas tautsēmniecības nav pilnībā atvesurošās, valdībām ir jārisina šie izaicinājumi. Nevajag aizvērt tirgus, mums vienkārši ir jāgarantē, ka globalizācijas ieguvumi tiek uh, sadalīti godīgi, ka eh, līdzīgi noskaņoti partneri, mēs un ES atbalsta startautiskās tiesības, eh, globalizāciju un multilaterālismu. Mēs vēlamies, protams, saglabāt un attīstīt PTO ilgspējīgas attīstības mērķus, eh, Parīzes nolīgumu par klimatu pārmaiņām, cilvēku tiesību padomu un sadarbību ar SDO. Tirzniecība ir uh, abu noslēdzošo pušu DNS. Jāsaka, ka 19. gadsimtā jau uh, Āzija sāka tirgoties ar Eiropu. Un Singapūras eh, ģeopolitiskā uh, atrašanās vieta vienmēr ir uh, bijusi ļoti interesanta tirzniecības ziņā. Jāsaka, ka tirzniecības apjoms ir trīs reizes augstāks par mūsu IKP. Un jāsaka, ka tirzniecība būs ļoti svarīga arī nākotnē mūsu labklājībai. Mums jau ir uh, noslēgts 21 eh, FTA Turcija, Singapūra, FTA stājās spēkā šī gada oktobrī, ASEAN nolīgums tika parakstīts novembrī un ir uzsākta ratifikācijas procedūra. ASV uh, izstājās no TTIP, bet ir joprojām 11 to parakstījušās valstis tagad tas tiek uzskatīts par uh, progresīvu un visaptvarošu transatlantiskās partnerības nolīgumu. Mēs vedam sarunas ar jauniem partneriem Šrīlanku un Eirāzijas ekonomisko savienību. Eiropas Savienībai arī tirdzniecība ir bijusi ļoti svarīga kopš 1957. gada Svinot pie 60. Romas līguma parakstīšanas gadskārtu, atcerēsimies, ka brīva tirzniecība ir arī vērtība, kas uh, ir miera un labklājības garants. Es ir noslēgus 38 nolīgums ar 67 partneru valstīm, Japānu, Meksiku, Merkozoru valstīm, Čīli, Austrāliju, Jaunzēlandi un citām. Ņemot vērā pasaulē valdošo politisko situāciju, ir patiešām tiešām patīkami dzirdēt, ka Žāns Klots Junkers 13. septembrī runājot par ES situāciju, uzsvēra, cik svarīgi ir atklāta tirzniecības politika. Kā otra lielākā tautsaimniecība pasaulē, Eiropas Savienība patiešām ir ļoti svarīgs partneris, un šī um, atjaunotā tirzniecības programma, protams, ir šeit ļoti svarīga. Singapūra atbalsta ES aktīvu tirgošanos ar Azijas valstīm un nav nekāda sakritība, ka esam pirmā ASEAN valsts, ar ko 2009. gadā nu, ES noslēdza FTA. Singapūra pilnībā atbalsta arī FTA noslēgšanu ar visām ASEAN valstīm. Un e, jāsaka, ka uzņēmumi ir tikai ieguvēji, ja šādi nolīgumi tiek parakstīti, uzlabojot e, divpusējo tirzniecību un arī investīcija apjoms. Uzņēmumiem tādējādi būs vieglāk piekļūt gan tirgiem, gan pakalpojumiem, gan precēm un arī uh, tiks labāk aizsargāts intelektuālais īpašums. Tāpat kā Eiropas Savienība mēs uzskatām, ka tirzniecības un investīciju veicināšanai jānotiek saskaņā ar ilgspējīgu attīstību, aizsardzību aizsargājot vissvarīgākos sabiedrības locekļus. Tādēļ e, šeit ir iekļauts arī e, fragments par sociālo atbildību, sociālo standartu ievērošanu un e, dabas resursu apsaimniekošanu ilgspējīgā veidā. Uh, Jāsaka, ka uh, šī uh, vienošanās, šis nolīgums noteikti būs ieguvums abām pusēm, un Eiropas Savienība tagad ir trešais uh, lielākais tirzniecības partneris Singapūrai. Un investīcijas, jāsaka, ES ir lielākais investors Singapūrā, ņemot vērā apmēram vienu ceturdaļu no uh, tur ieguldītajiem līdzekļiem. Un uh, jāsaka, ka Eiropas Savienība ir uh, lielākais Singapūras tirzniecības partners. Mēs esam jums piektais lielākais tirzniecības partneris, apsteidzot Norvēģiju, Krieviju un Japānu. Un esam arī uh, devītais lielākais tiešais ārvalstu investors investors. Singapūrā ir dibināti apmēram 13 tūkstoši ES uzņēmuma. Ļoti daudz uh, eiropiešu dzīvo Singapūrā, pie mums ir atvērti arī vairāki kultūras um, iestādījumi. Un, uh, protams, ir iespējams darīt vēl vairāk, lai turpinātu uzlabot mūsu attiecības, ņemot vērā arī, ka um, mēs 2018. gadā būsim prezidējušā valsts ASEAN. Mēs vēlamies, lai ASEAN valstis kļūtu par patiesi konkurētspējīgu un noturīgu reģionu, kas var pielāgoties sarežģītiem un neparedzamajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Mēs runājam par tirzniecības uzlabošanu, e-komerciju, digitālo ekonomiku un inovācijām. ASEAN tirgus potenciāls ir milzīgs. ASEAN uh, teritorija ir uh, tā zona, kur tirzniecība attīstās visstraujāk. IKP pieauga par 4,9% un arī eksports pieauga par apmēram 5,2% un šāda līkne ir prognozējama arī nākamo gadu laikā. Jāsaka, ka mums ir trešais, trešie augstākie IKP rādītāji ASEAN valstīs, un mūsu tautsaimniecība ir viena no lielākajām pasaulē, un mēs esam trešais uh, lielākais ES tirzniecības partners ASEAN valstīs. Mums ir noslēgti arī tirzniecības nolīgumi ar Ķīnu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Koreju, Indiju un Japānu. Ņemot vērā šīs prognozes, mēs uzskatām, ka būs iespējams sadarboties arī ciešāk divpusējā veidā ar ES kopumā un arī ar tās reģioniem atsevišķi. E, FTA uh, Noslēgšana prasīja ilgu laiku. 2012. gadā mēs noslēdzām sarunas par tirzniecības un pakalpojumu nodaļām, 14. gadā par investīcijām, un mēs vēlamies arī uh, nolīgumā ieslēgt investoru tiesu sistēmas mehānismu. Mēs apzināmies, ka komisija konsultējas ar iesaistītajām pusēm, un Singapūra katrā ziņā ir pragmatiski noskaņota. Mūsu galvenās intereses ir uh, nolīguma uh, ratifikāciju pēc iespējas ātrāk, lai uzņēmumi jau pēc iespējas ātrāk var sākt un gūt labumu no šī nolīguma parakstīšanas. Paldies, ka uzaicinājāt mūs šodien, un tie, kas vēlas ierasties Singapūrā, ceru, ka man būs iespēja jūs tur jau drīz sveikt, un tagad piedalīsimies diskusijās. Paldies! Minister, thanks a lot. Paldies, ministres kundze, par šo izklāstu. Un tagad došu vārdu Deividam Mārtiņam, kas ir Singapūras referents. Lūdzu, pastāstiet, kāds ir parlamenta redzējums. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties ministres kundzei, ka viņa ir ieradusies. Paldies arī par jūsu prezentāciju. Un esmu patiešām gandarīts, ka mēs tagad sākam runāt par FTA saturu uh, pretstatā procesam, bet uh, pirms pievērsties uh, šī nolīguma saturiskajai pusēji Eh, gribu teikt, ka šīs dienas diskusijas, diemžēl, nenozīmē to, ka ratifikācijas process jau būtu uzsācies. Jā, komisija ir piedāvājusi arī šo uh, divpusējo investīciju nolīgumu, bet dalību valstīm vēl ir jāratificē līgums. Ceru, ka tas notiks uh, naski, bet. Uh, Ja runājam par šo nolīgumu, tad uh, vārds nāski šeit nebūs īsti vietā. Uh, Ja mēs runājam par tiesas spriedumu, varbūt, ka Pēters no komisijas varētu mums ko vairāk pastāstīt. Un tagad varbūt uh, daži vārdi atsaucoties uz to, ko teicāt savas runas pašā sākumā, ka sarunas tika noslēgts 2012. un 2013. gadā. Ja jūs atminēsieties, kad mēs uzsākām sarunas, Eiropas Savienība nepieprasīja šo investīciju aizsardzības mehānismu, mēs um, lūdzām to, šo nodaļu uh, iekļaut nolīgumā vēlāk. Un uh, tad kad uh, tika runāts par šo tiesu sistēmu, tad šo nodaļu mēs vairs nevēlējāmies, un tad mēs lūdzām, vai Singapūra būs mierā ar šādu tiesu sistēmu, un uh, es gribu teikt uh, katrā ziņā paldies par jūsu pacietību un sapratni. Un, ja vēl mēs tagad uh, sāksim runāt par Brexit, tas, protams, sistēmu arī mainīs neizbēgami. Ministres kundze teica, ka Singapūra ASEAN valstīs eh, runājot par preču un pakalpojumu tirzniecību ir svarīgākais partners Eiropas Savienībai. Un es varu pateikt pats, ka Singapūra ir maza valsts, bet pēc Francijas un ASV uh, eh, ir uh, trešais uh, lielākais noieta tirgus uh, skotu uh, viskijam. Nu, ne jau tādēļ, ka jūs varbūt uh, dzērtu pārāk daudz šī dzēriena, bet tādēļ, ka uh, jūs esat uh, tāds kā. Uh, izplatīšanas centrs, uh, kur var nopirkt viski uh, arī citas Āzijas valstis. Bet tagad par saturu jāsaka, ka. Uh, šis uh, nolīgums ļaus atteikties no tarifiem, runājot par attiecīgām precēm, jau kopš 2006. gada esam pieredzējuši, ka 30, par 31% ir pieaudzis tirzniecības apjoms ar Singapūru, tie ir 51 uh, miljārds eiro patiešām arī tarifu atcelšana būs liels ieguvums un tiks arī pakalpojumiem nojaukti mm, šķēršļi un barjeras, runājot sevišķi par transportu nozari un telekomunikācijām. Un pretēji CETA tas būs tikai ieguvums. Tātad tas ir tāds pozitīvais pakalpojums saraksts, nevis negatīvais kā CETAS gadījumā. Un Tāpat ir panākta vienošanās par 200 geogrāfiskās izcēlesmes norāžu aizstāvēšanu, un tas mums ir ļoti svarīgi, un nav tā, ka Singapūrai pašiem viņiem būtu izstrādāti šie GIN, un tā ir tāda piekāpšanās Eiropas priekšā. Ministres kundze, Es zinu, ka amerikāņi jums arī izdarīs piedienu, lai jūs to nepieņemtu, bet gribu jums pateikties, ka tomēr to darījāt. Tālāk, ja runājam par investīciju aizsardzību, to tagad uh, aizstāja investīciju tiesu sistēma un uh, jāpiebalso, ka uh, tas ir uzlabojums salīdzinājumā CETA un CETA plus. Ja runājam par tirzniecību un uh, ilgspējīgas attīstības nodaļu, tiek runāts par investīciju aizsardzības valdes izveidi. Tiek runāts arī par uh, tikšanos ar pilsonisko sabiedrību, par tās iesaisti lēmumu pieņemšanā, arī konsultācijām ar ekspertiem. Tātad jāsaka, ka šī ilgspējīgās attīstības nodaļa ir ļoti labi sastādīta un piecas no astoņām SDO konvencijām ir ratificētas, bet mēs ceram, ka Singapūra ratificēs arī pārējās trīs pirms uh, mēs eh, nolīgumu eh, varēsim ratificēt pilnībā. Es ceru, ka tas notiks patiešām ātri un eh, vajadzētu arī parlamentam dot zaļo gaismu pēc iespējas ātrāk. Singapūra negrib vilcināties. Nu, tagad arī es beigšu savu uzstāšanos, došu vārdu kolēģiem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Un tieši pirms Ziemassvētkiem, jā, cerības uh, ir tādas ļoti piederīgas izjūtas. Tagad paprika kungs. Thank you, Chairman. Uh, Madame... Paldies, priekšsēdētāji. Ministras kundze, tiešām ļoti jauki jūs šeit redzēt un ir iespēja, ka jūs šeit sveikt šajā salīdzinošajā augstā Briselē, lai gan, protams, mūsu sveicieni ir ļoti silti. Un es varu runāt, tiešām ceru, ka es varu runāt TPP grupas vārdā, un es neatkārtošu to, ko ir teikuši citi Un par to, cik svarīga ir šis nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūru, ir skaidrs, ka Singapūra vienmēr ir bijusi ļoti labs partneris. Un mēs tiešām domājam, ka šo tirzniecības nolīgumu pēc iespējas ātrāk vajag uh, noslēgt un tiešām atvainojos arī, ka varbūt atsevišķos gadījumos kaut kas ir aizkavējies no Eiropas Savienības puses un Jūs saprotat, ka varbūt nevienmēr ir viegli sasaisties ap vienu galdu. Šeit jūs redzat, eh, mēs esam 28 valsts, kurām bija jāvienojas par lietām, tāpēc varbūt nevienmēr tas ir tik vienkārši. Bet uh, Eiropas parlaments tiešām atbalsta šo vienošanos, un mēs ceram, ka tas veicinās mūsu ekonomiku, un mēs varēsim no abām pusēm tiešām saņemt un, un dot to labāko. Un vēlreiz paldies par uh, vēlmi slēgt šo līgumu un lūdzu Maklārkinas kundze. Paldies un sirsnīgi sveicam ministri. Paldies arī par jūsu pacietību ar Eiropas uh, Savienību. Jūs vienmēr esat centusies darīt visu, lai šis uh, nolīgums būtu. Uh, būtu pieņemts, un mēs šeit kopā varam ratificēt pēc iespējas ātrāk šo nolīgumu, un tad mūsu patērētāji un mūsu uzņēmēji noteikti varēs uh, nākt, izmantot uh, visus, uh, visus labumus. Un ir skaidrs, ka varbūt ir dažas lietas, kas, kā, ko kāds gribētu iekļaut, vai arī varbūt kāds gribētu savādāku priekšlikumu, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams ņemt vērā uh, mūsu tirzniecības partneru intereses, un mēs tagad varam darīt visu, lai šo nolīgumu pēc iespējas ātrāk arī īstenotu. E, man ir jautājums par to, vai no Singapūras puses ir kādi komentāri par uh, turpmāko atlikšanu. Ja vēl kaut kas šeit iekšēji tiktu aizskavēts, kā tas ietekmēs Singapūru vai tas kaut kā praktiski ietekmēs situāciju jums Un varbūt es varētu komisēri uzdot jautājumu, kas šobrīd ir klāt. Ko komisija dara, lai veicinātu to visu un lai būtu lielāka izpratne par to uh, dalību valstu vidū, par to, kāds ir šis nolīgums un ka viņiem ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk uh, līdzdarboties. Jā, paldies, Vinokundze. Dank u wel, voorzitter, en dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze, ka esat ieradusies. Priekšsēdētāji, sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Singapūru tika noslēgtas 2014. gadā, un uh, kopš tā brīža Eiropas Savienības institūcijas lauzīja galvas par to, kā definēt dažādas kompetences. Nu, jāsaka, ka tā informācija, ar ko mēs esam iepazinušies, nav nu, tā pati aktuālākā. Nav bijis nekāda, mm, nekāda ietekmes izvērtējuma. Pēdējais ietekmes izvērtējums ir datēts ar 2009. gadu, kad tika runāts par ES un ASEAN uh, brīvās tirzniecības nolīgumu. Jāsaka, ka mēs te runājam par uh, lielām atšķirībām, vai nu mēs te runājam par Malaiziju, vai Filipīnām, vai Singapūru. Tur ir tikpat liels liels atšķirības, kā piemēram starp Igauniju un Vāciju. Mēs gribam zināt, kas būs pēc privā tirzniecības nolīguma ratifikācijas ar Singapūru. Un kopš 2009. gada ļoti daudz, kas ir noticis. Bija banku krīze, mēs ļoti daudz mācības guvām, mēs arī sapratām, kādas ir krīzes, kāda ir krīzes cēloņi. Domāsim arī par kapitāla koncentrāciju, par kapitāla plūsmu un par vispārējo. Es gribētu patiešām kaut kādu svaigu informāciju, kā arī šis nolīgums ietekmēs eh, finanšu pakalpojumus? kā tas ietekmēs Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, arī Singapūras finanšu stabilitāti. Jā, jūs esat liels tirzniecības partneris, un Eiropā ir, e, Eiropa ir veikusi daudz investīciju Singapūrā. Un jāsaka, ka Singapūra savukārt ir viens no lielākajiem Āzijas investoriem Eiropā. Un e, visaptveroši tirzniecības nolīgums ar Singapūru neizbēgam ietekmēs mūsu tautsaimniecību, arī mūsu sabiedrību. Vēl kāds aspekts, kam gribēju pieskarties, ir uh, šī līkumdošana, tiesības regulēt, right to regulate. Eh, kādas kompetences mums vēl piemitīs, lai garantētu savu finansiālo stabilitāti, vai tas notiks kaut kur eh, neievērojot demokrātiskus procesus, vienkārši visu eh, mēģinot nonivelēt. Es gribēju arī vairāk uzzināt par investīciju aizsardzību. ES tiesas spriedumā ir teikts, ka kompetences šeit ir dalība valstu līmenī. Tas nozīmē, ka šī nodaļa vispār tiks svītrota no nolīguma. Un visbeidzot, par Pagājušajā nedēļā es dzirdēju Malstrēmas kundzi uh, sakām uh, um, plenāru sēdē, ka šeit ir tātad jābalstās tikai un vienīgi uz brīvās tirzniecības nolīgumu saturu. Tas tātad nozīmē, ka investoriem būs uh, vairāk pienākumu. Uh, Tas viss ir jāatrunā līgumā, un kas notiks provincēs, tur arī pilnībā būs jāizteno šis nolīgums. Paldies, es gribēju no komisijas puses arī ko dzirdēt. Jā. Liels paldies! Un Pīters ir klāt, un viņš noteikti varēs komentēt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies ministra kungam. Un tiešām varu pieslēgties daudzam, daudzām lietām, kas ir pateiktas, un varam teikt, ka mēs esam mazliet novilcinājuši mūsu sarunu daļu. Varbūt mums ir zināmā mērā sarežģīta situācija, jo tagad mēs pārskatām šo Uh, vienošanos, jo Eiropas Savienībā, protams, notiek ļoti nopietna demokrātiskā diskusija par to, kādam ir jābūt uh, mūsu, kāda jābūt mūsu politikai attiecības tirdzniecības nolīgumiem, tāpēc arī vēlreiz paldies par jūsu pacietību. Bet, kā Dēvids teica, tagad, kad mēs runājam par konkrētu, par nolīgumu, tad ir daži elementi, par kuriem uh, nebija pietiekama vienošanās, un mums ir nepieciešams vēl šos jautājumus izrunāt, pirms mēs ratificēsim. Daļai tas skar uh, darbinieku tiesības, arī ILO konvenciju parakstīšana. Mēs zinām, ka tagad Singapūra vēl nav parakstījusi trīs no būtiskākajiem darbinieku standartiem un 87. gada konvencija par tiesībām apvienoties arotbiedrībās. Un arī arotbiedrību uh, kustība šobrīd tiek uzskatīta par problemātisku arī darba biedrību likums. Un tas, tas tiešām svarīgi par tiesībām apvienoties arotbiedrībās. Jautājums ir, vai tajā laikā, kas mums šobrīd vēl ir līdz ratifikācijai, vai jūs būtu ieinteresēti uzsākt dialogu par uh, to, kā mēs varam atrisināt šos jautājumus, kas ir eh, sadaļā par ilgspējīgu attīstību. Un varam teikt, ka tas ir būtisks aspekts ne jau tikai uh, attiecībām ar Singapūru, bet daudz plašāk. Jo tas ir saistīts arī ar mūsu globālo kontekstu, jo globalizācijas uh, pretinieki un šobrīd uh, Šī diskusija notiek dažādās pasaules valstīs, un arī mūsu diskusija ir par multilaterālo attieksmi un, un daudz jautājumu, kas ir saistīti arī ar darbinieku tiesībām. Mēs atbalstam ILO, starptautisko darba organizāciju un starptautisko standartus, tāpēc esmu mazliet nobažījusies par to, ka šī gada starptautiskās darba organizācijas eksperta grupa, ka viņi ir runājusi ar Singapūru par darba standartu ieviešanu. Un tiešām būtu ļoti svarīgi saprast, kā mēs varam tagad izmantot to laiku, kas mums vēl ir atlicis, lai mēs varētu stiprināt dialogu un nodrošināt to, lai uh, eh, brīvē tirsniecības nolīgumā tās sadaļas, kas ir uh, saistīta ar ilgspējīgu attīstību, lai tiešām tās būtu saskaņā ar visām normām. Ko mēs varam darīt lietas labā? Uh, Paldies, Lūdzu, Imma. Paldies, priekšsēdētākā kungs. Es arī gribētu pirmām kārtām pateikties jums, ministras kundze, par to, ka esat klāt. Un es tiešām atzīstu to darbu, kas līdz šim ir paveikts no jūsu puses. Arī šodienas jūsu vārdi bija ļoti, ļoti pārliecinoši. Jā, mūsu mērķis pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu ir, protams, darbi dažreiz atlikti, un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka dažas lietas bija jāizskata tiesā, lai precizētu uh, dažas jomas, kas bija tādas pelēkas jomas. Man ir jautājums, jo jūs uzsvērat pozitīvos aspektus šajā nolīgumā. Un es varu piekrist jums, un man ir bijusi iespēja apmeklēt Singapūru, uh, ir bijusi iespēja paskatīties arī uz to, kāds progress ir panākts Singapūrā. Un tagad es skatos uz to, kāds ir uh, cilvēku attīstības indeks šobrīd. 157. punkts un Kanāda savukārt 10. Bet Kanāda nav parakstījusi vienu no starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Un kad e, parlamentā mums bija nepieciešams ratificēt šo vienošanos, tad mums bija jāuzsāk ļoti nopietnas sarunas, jo tas ir saistīts ar strīdu izšķiršanu, ar arbitrāžu. Un bija, protams, ir jāpārliecinās, lai pilnīgi visas uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas būtu um, Eh, parakstītas. Es līdz galam nesaprotu, ja jūs esat tik ļoti attīstīti tehnoloģiski un uh, ekonomiski, kāpēc jūs neesat vēl parakstījuši šīs konvencijas? Un kā jūs varat mums parlamentam apliecināt, ka plānojat parakstīt? Un no nu, ministri, tagad jums ir iespēja atbildēt, lūdzu. Paldies visiem deputātiem par komentāriem un arī par manu, mani vārdiem. Es domāju, ka daudzi komentāri vai uzdotie jautājumi varbūt labāk būtu adresējami komisijas pārstāvjiem, bet es runāšu par tām lietām, kas izskanēja vairākos komentāros. Tas attiecās tieši par ilgspējīgo tirzniecību un jautājumiem par darba uh, tiesībām. Un man ir arī iespēja deputātiem, kas ir klāt, pastāstīt par to, kāda ir mūsu pieeja attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību. Mūsu pieeja tā saucamais tripotisms. Un tas nozīmē, ka mums ir ļoti ciešas darba attiecības starp darbiniekiem, uh, kurš pārstāv arotbiedrības, viņu darba devējiem un valdības no trešās puses. Un tad šī trīspusējā pieeja tiek attiecināta uz ļoti plašu lēmumu pieņemšanas aspektu. Tas skar arī to, kā auga ekonomika. Piemēram, mums ir trīspusējās komitejas, lai varētu izskatīt jautājumus par atalgojumu. Uh, Mums, piemēram, ir atalgojuma komiteja, valsts mēroga komiteja. Tad ir citi jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar to, lai veicinātu sieviešu uh, gados vecāku darbinieku integrāciju darba tirgu. Tas nozīmē, ka šī komiteja ņem vērā pilnīgi visus noteikumus, kas ir saistīti ar ekonomikas attīstību un darba tiesībām. Visi šie jautājumi iekļaujas mūsu vispārējā pieeja. Uh, Varu teikt arī, ka no daudziem de parlamenta deputātiem Singapūrā tiek uh, sagaidīts, lai viņi sadarbotos ar arotbiedrībām un sniegtu konsultācijas. Es, piemēram, pati sadarbojos ar uh, Singapūras ķīniešu skolotāju arotbiedrību, un šis darbs ir ārkārtīgi vērtīgs. Tas nozīmē, ka notiek regulāras konsultācijas, ir ļoti laba sadarbība starp arotbiedrībām, uzņēmējiem un valdības iestādēm, un tas nozīmē, mēs uzskatām, ka mēs varējam darbiniekiem piedāvāt ļoti labu risinājumu. 2016. gadā mums ir kādi 3% bezdarbnieki, tiešām un kopumā 75% darbspējīgā vecumā iedzīvotāju ir iesaistījušies darba tirgo un arī ļoti pozitīvi aspekti, kas ir saistīti ar vidēju atalgojumu mūsu darbiniekiem. Un es domāju, ka tas arī labi paskaidro dažas lietas, eh, par kurām runāja tikko viens no runātājiem. Par to, kā mēs varam veicināt situāciju, un, un arī jūs tikko runājat arī par šo cilvēku attīstības indeksu. Jā, Singapūra daudzos indeksos ir ļoti labā līmenī, un ekonomisti arī atzinīgi ir izteikušies par mūsu attīstības līmeni. Mums ir ļoti cieša sadarbība ar Startautisko darba organizāciju, un, un mēs arī esam ILO partneri dažādu pasākumu organizēšanā lai pārunātu darba tradīcijas. Runājot par konvenciju, eh, varam teikt tā, ka pievienošanās konvencija ir ļoti nopietnas solis, un tāpēc mūsu mērķis, pirms mēs kaut ko parakstīsim, tik tiešām pilnībā arī pilnībā izpildīt konvencijas prasības, ne tikai pēc būtības, bet arī ļoti konkrēti pēc burta. Mēs pārskatām visu laiku iekšējos normatīvos aktus, lai šie akti būtu uh, tuvāki konvencijas uh, normām, un mēs, protams, turpināsim sadarboties ar deputātiem, un tieši kā Katendālī kundze teica, ka mēs varam uzturēt dialogu tā, lai mēs varam skaidri parādīt deputātiem, kā šī trīspusējā pieeja praktiski veicina to, lai būtu labāks atalgojums, lai uh, darbiniekiem būtu pieejamas uh, labāka darba vide un lai nodarbinātības koeficients būtu arvien labāks. Un kāpēc mēs uh, visas būtiskākās starptautiskās darba organizācijas konvencijas mēs tiešām pēc būtības atbalstam? Lielas paldies, ministras kundzei! Un tagad Eiropas komisijas vārdā Pīters Berts izteiksies, jo viņš ir atbildīgs par ļoti lielu pasaules dāļu, uh, Dienvidāzija, Jaunzēlanda un tā tālāk garš saraksts. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministrs kundze, paldies deputātai, esiet sveicināti. Uh, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā par šo svarīgo vienošanos ar svarīgu partneru. Man nav vēlreiz jāsaka, cik svarīgas mūsu tirzniecības un investīciju attiecības ministri jau to pamatot izstāstīs. Sarunas, ko esam vadījuši ar uh, Singapūru, ir bijušas uh, pirmās, ko noslēdzām ar ASEAN dalību valsti No 2007. līdz 2009. gadu mēs vadījām sarunas ar šo reģionu, un tad bija divpusējas ietver sarunas, un tas ir pirmais rezultāts šajā jomā, un ceram, ka sarunas vainagosies rezultātiem ar citiem partneriem šai reģionā. Mums ir viens brīvās tirdzniecības nolīgums ar Koreju, ceram, ka nākotnē tādi būs vairāk. Šī vienošanos stiprina mūsu klātbūt reģionā un arī uh, uzsver, cik uh, svarīgas mums ir šīs attiecības. Tas ir visa ambiciozākais, visaptvarošākais nolīgums, ko ES noslēgus ar kara Āzijas valsti un vēl arī ASEAN dalībvalsti. Komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt īpaši nozīmēs Singapūrai šī gada sākumā. Tā tiek apstiprinātas mūsu uh, svarīgās attiecības ar mūsu partneri. 2007. gada septembrī tika noslēgts investīcijas sarunas un tagad arī ir iekļauta disputu atrisināšanas mehānisma. Um, klauzula un vēl citi aspekti. Mēs ceram, ka šī vienošanās stāsies spēkā pēc iespējas drīzāk. Mēs, tāpat kā šī komiteja, ceram, ka nolīgums stāsies spēkā pēc iespējas drīzāk. Šai ziņā ir svarīgi, ka parlaments, tas ir pozitīvi, ka parlaments uh, jau augstu vēršo, vērtē šo nolīgumu. Uh, vēl pirms oficiāli lūdzam to apstiprināt. Pēc Eiropas Savienības tiesas eh, sprieduma nākšanas klajā vēl svarīgāk ir, lai Eiropas Savienībai būtu aktīva loma tirsniecības nolīguma slēgšanā. Un tas arī attiec uz sarunām ar Austrāliju, Jaunzēlandi un parlamenta nostājas iezīmēšana attiecībā uz tirzniecības un investīciju nolīgumu Um, struktūru nākotnē. Kā jau jūs zināt, tekstu pārskatīšana, tulkošana ar vienu prasa laiku. Arī dalībvalstīm ar Eiropas Savienību, ar parlamentu jāiesaistās attiecībā uz nākotnes nolīgumu tirzniecības investīciju jomā struktūru. Katrā ziņā jau daudz ir padarīts, lai sagatavotu šī nolīguma īstenošanu. Mēs vēlamies būt gatavi uz to brīdi, kad eh, nolīgums stājas spēkā. Un tas attiec arī uz eh, ārējām aktivitātēm un materiālu. Mēs jau gatavojam informatīvo kampaņu, lai nodrošinātu, ka mūsu iesaistītās puses Eiropas Savienībā pilnvērtīgi varētu izmantot šī nolīguma sniegtās iespējas un vēlamies, lai šo nolīgumu izmantot pēc iespējas plašāk. Es ceru, ka arī turpmāk var, varēšu piedalīties. Viedokļu apmēr šo komiteju īpaši, īpaši attiecībā uz tiem tematiem, kurus vairāki deputāti šodien pieminēja. Paldies, priekšstādātāji. Priekšstādātājs, paldies, un noslēgumā došu vārdu Davidam Mārtenam, mūsu referentam. Paldies, izteikšos pavisam īsi priekšsēdētā. Emai vēlos sacīt, ka neviens uh, neiestājas par to, lai mēs uh, atkal atsāktu diskusijas. Diskusijas ir noslēgušās ar Singapūru. Jā, cik man zināms, neviens parlamentā neierosina, ka būtu atkal jāskat šis teiks. Runājot par ilgspējīgās attīstības partnerē, es domāju, mēs esam gandrīz par to, ka šī sadaļa ir iekļauta Kā jau norādīja Irma, uh, uzticamais uh, labi attīstīties partneris Kanāda, no tā mēs sagaidām, ka tiek sar, parakstīts šī sadaļa. Runājot par nolīgumu, mēs zinām, ka laika vairs nav daudz. Mēs negadām, ka Singapūra to tulīt pat parakstīs, taču mēs ceram saņemt labvēlīgu signālu, signālus no Singapūras, ka jūs esat gatavi ratificēt atlikušās trīs konvencijas. Es domāju, atklāti jāsaka par Singapūru. Atšķirībā no jūsu uh, kaimiņiem dažiem labiem, jūs esat apņēmīgi nostājušies uz tiesiskuma ceļu. Un ja jūs kaut ko parakstāt, tad jūs arī noteikums īstenojat pretēji citu valstu praksē jūsu reģionā. <clears throat> parlaments varētu ratificēt uh, šo nolīgumu daudz ātrāk, ja mēs panāktu, ja mēs redzētu progresu triju konvenciju ratificēšanu ziņa. Un es varu atkārtot to, ko Pīters sacīja. Es ceru, ka dalībvalstis pirmkārt virzīsies tālāk un otrkārt pieņems es tiesas um, spriedumu īstenos to un nosūtīs mums nolīgumus. Un pat tad, ja viņi mums nenosūta divas nolīgumus, tad es ceru vismaz vienu viņi mums nosūtīs. Paldies. Priekšsādātājs. Nu, tās varētu būt tas lielākais nolīgums. Labi, liels paldies. Līdz ar to esam noslēguši šo pirmo viedokļu apmaiņu par šo, par šiem diviem nolīgumiem. Vēlreiz pateicos jums, ministrs kundze, ka bijāt mūsu viešņam, bija priecīgs jūs uzņemt un es ceru, ka mēs varēsim ratificēt nolīgumu nākošā gada sākumā. Lielas paldies! Thank you. So, dear colleague. Dārgie kolēģi, turpina priekšstādātājs nākošais ir devītais darba kārtības punkts - gada ziņojums par kopējās tirniecības politikas īstenošanu. Un mūsu referente ir Saifi Kunze. Paldošana. Paldies priekšstādātāji, darbie kolēģi! Es pat labāk gatavoju ziņojumu projektu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošu Eiropas Savienībā. Vēlējos organizēt šo viedokļu apmaiņu šodien, lai uzzinātu par jūsu viedokļiem. Konteksts, kurā attīstās Eiropas Savienības tirdzniecības politika, ir mainījies kopš 2015. gadā publicētās stratēģijas tirdzniecība visi Daudzpusējā sistēma, Brexit sarunas, tam arī būs sekas, digitālais laikmets, kas pieņems spēkā un publiskās debatas par tirzniecības politiku. Tas viss izraisa daudz jautājumus, uz kuriem mums jāatbild. Šai ziņā tiek pārskatīta tirzniecības politika, ir nepieciešams to pārskatīt un šodien ieskicējuši dažus pārdomu punktus, kas manā skatījumā svarīgi, kas ir izais punkts mūsu priekšlikumiem. Pirmkārt, mēs esam pirmā, uh, eh, globāl, pirmais globālais spēks, mm, kas iestājas par um, pilsoņiem uzņēmumiem. Mums uh, jāturpina šis ceļš ar nākotnē, mēs iestājāmies par godīgu, mm, līdzvērtīgu tirzniecību visiem pamatoties uz tādiem principiem kā apusējamība. Eh, privās tirdzniecības nolīgumi jābūt ambicioziem, līdzsvarotiem un tiem jārūpējas, lai cīnītos par negodīgu kon konkurenci, un tam ir jābūt saskaņotām citām Eiropas Savienības politikām. Otrakārt ir jāuzsver, ka ir jāpārbauda, kā tiek īstenota tirdzniecības politika, jo tā saskaņas ar grūtībām. Bet nolīgumu saturs ir jāīsteno, un līdz ar to ēs instrumenti arī ir pilnvērtīgi jāizmanto. Tas saistīts ar komunikāciju par nolīgumiem un instrumentiem, kas ir jāpielāgo dažādajiem iesaistītajiem spēlētājiem. Darbs ar Eiropas Savienības delegācijām un vēstniecībām arī ir būtisks, un tas ir jāizteno ne tikai nolīgumu sarunas slēgšanas gaitā, bet galvenokārt arī pēc nolīguma noslēgšanas. Ir publicēta ceļa karte attiecībā uz katra nolīguma īstenošanas izvērtējumu. Treškārt, te ir runa par mūsu tirzniecības politiku, kas iestājas par Eiropas saimnības vērtībām. Mums ir jāstiprina SPG un SPG plus sistēma ir jāstiprina uzņēmuma sociālā atbildība, jāiestājas par mūsu vīdes un sociāliem standartiem starptautiskā līmenī. Un vēlos uzsvērt, cik svarīga ir caurskatāmība, lai atbildētu uz pilsoņu jautājumiem, lai izskaidrotu nostājus un arī uzzinātu par konkrēto saturu nolīgumiem. Mums ir jāpieprasa plašāka caurskatāmība jau pašu sarunu par kādu nolīgumu sākuma stadijām Komisijai jā, jāveic ietekmes novērtējums un rezultātu novērtējums dalību valstīm. Arī ir jāiesaist debatēs nacionāla līmenī, iesaistot nacionālas parlaments uzņēmums un pilsoņus. Mm, kaut arī šis temats ir visaptvarošs, es e, izsakos diezgan īsi, dodot vārdu arī jums. Es uzmanīgi klausīšos kolēģis sacītajā. Paldies! Liels paldies! Saifīkuns saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu ēnu referentam Dārdiņas kundze lūdzu kā pirmā. Paldies! Paldies, Seifikundze! Es varu atbalstīt daudzas no viņas principiem, ko viņa uzsvēra. Es domāju, pagājuši gadu guvām tādu pieredzi, kas liecina par to, ka mūsu kopējā tirzniecības politika un, un kopējā tirsniecības politika piedzīvo izmaiņas, un tās vēl nav īstenots, es domāju. Eh, viens no atzinumiem eh, ziņojumā uh, ir tas, ka mēs esam publicējuši ziņojumu par nesenajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, un tas ir labs izējas punkts, pamats, kas ļauj mums saprast, kā tiek īstenota kopējā tirdzniecības politika uz vietas. Taču uh, Šis ziņojums, kaut arī tiek augstu vērtēts, tomēr tā ir pirmā reize, kad komisija ir publicējusi īstenošanas nolīgumu, mm, īstenošanas, mm, tirzniecības politikas īstenošanas izvērtējumu. Tur gan ziņojumā ir daudz kļūdu, arī statistikas dati nav uzticami būtībā tiek uh, atainot uh, rožaina aina, un mēs iestājāmies par līdzsvarot pieju, kas atainot arī negatīvo ietekmi. Un ja mēs skaidri neredzam, kādi ir pozitīvi un kādi negatīvie aspekti, kā Eiropas Savienības tirdzniecības politika ietekmē situācija tāda uh, eh, ir grūti izvairīties no kaut kā neobjektīva radīšanas. Un es baidos, ka komisijas ziņojums nav objektīvs. Piemēram, komisija ir eh, atlasījusi uzņēmumu vai nozaru uh, veiksmi stāstus, taču nav tos atainojusi plašākā kontekstā, kas mums ļauj spriest par to, ka darba vietas zaudētas, jo tās pārcēlušies citiem reģioniem, un tas pats attiec uzņēmumi, un tas neļauj mums gūt uh, sabalansētāku skatījumu. Un tāpat komisija vienpusēji ataino tirzne, kopējas tirzniecības politikas ietekmi uz kopīgo ekonomisko izdevus. Kad mēs paraugāmies uz brīvās tirzniecības nolīgumu īstenošanu, tad mēs neredzam, kāda ir to saikne ietekme uz kopējo ekonomisko izaugsmu Eiropē, un es domāju, šīs aspekts arī būtu izskatīšanas vērts. Kā Seifi kundze sacīja, ir jautājumi par vērtībām, par to, kā mūsu tirzniecības noteikumi tiek īstenoti praksē. Mani ļoti uztrauca lasot komisijas īstenošanas ziņojumu, kad lasīja, cik maz noteikumi, kas ir iekļauti tirzniecības nolīgumos, reāli tiek īstenot praksē. Runa par brīvās tirzniecības nolīgumus. Domāju, par to arī ir vērts par, padomāt. Ja mēs raukāmies Korejas situācija, tad komisijas izvērtējumā ir ļoti maz īstenoti SP, SPS, eh, intelektuālais īpašums, eh, valsts iepirkuma noteikumi, un tie ir pamata elementi, kas mums parlamentam ir ļoti būtiski, bet, kad jūs paraugāties uz īstenošanu, tad tur ir liela trūkuma. Tad jābūt diskusijām kas ir redzams notiekam praksē. Mums ir jāgūst sabalansētāks ieskats par mūsu tirnesības politiku, un tas man ļauj nonākt pie pēdējā punktu, kur es piekrītu Seifi kundze, proti, cik svarīgi ir savskatāmība. Tikai tad, ja mums ir skaidrs sabalansēts objektīvs skatījums uz mūsu tirzniecības politiku, tikai tad mēs varam nodrošināt caurskatāmību un veicināt sabiedrības uzticēšanos mūsu tirzniecības politikai. Un mēs iestājāmies par tirzniecības politiku, kas tiešām nāk par labu visu, visiem, ne tikai dažiem izredzētiem. Lielas paldies! ECR grupas vārdā. Paldies, es runāju Jan Zahrudina, um, ECRN referenta vēl. Eiropas strateģiskais mērķis ir, lai tirdzniecības nolīgumi sniegtu reāls rabums tā, tās ekonomikai un cilvēkiem esam noslēguši nolīgumus ar Singapuru, Kanādu, Japānu, uh, ar uh, Dienvidu Koreju, Kolumbiju un Peru. Šādu nolīgumu jau bija agrāk īstenošana ļoti būtisks. Ir svarīgi zināt, kā reāli ietekmē šie nolīgumi mūsu uzņēmums un pilsoņus ja mūsu tirzniecības um, uh, partneri izpilda prasības. Mēs augstu vērtējam šo ziņojumu, mēs vēlamies, lai šis ziņojums būtu praktisks, ne tikai teoretiski, kur būtu iekļauti konkrēti pasākumi un rekomendācijas politikas jomā. <clears throat> Šis uzdevums nav vienkāršs, tāpēc, ka tirniecības nolīgumi ir uh, atšķirīga aptvēruma un arī valstis ir ļoti atšķirīgas. Un tomēr Mēs uzskatām, ka var izdarīt uh, vispārīgus secinājumus un ievirzi. Mēs uzskatām, ka tas ir paralēls process papildus detalizētiem izvērtējumiem, kā piemēram tas attiec uz specifiskiem ieteikumiem attiecībā uz Dienvidu Koreju. Šiem diviem procesiem jānotiek līdztekus. ECR grupai ir svarīgi, lai ir, ir svarīgi, ka ES uzņēmumi neizmanto pilnvērtīgi privās tirdzniecības nolīgumu piedāvātās iespējas. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka uh, e, 70% apjomā izmanto atlaides BTN ies, ietvarā, bet mūsu partneri izmanto 90%. Tā tad ir jā, jāizmanto pilnvērtīgi iespējas, ko sniedz e, BTN. Uh, Kādu komunikācijas stratēģiju var īstenot, kādā līmenī un kāda veida jaunas struktūras un kanāli ir vajadzīgi? Otrakārt, mazie vidie uzņēmumi ir 30%, 30% apjomā īsteno ES eksportu. Un jāņem vērā, ka viņam jāgūst īpašs labums no šiem bēdēm. Jā, jāiekļauj īpašs MVU. Uh, nodaļa e, PTN tekstos un jānodrošina šo uzņēmumu padziļināta piedalīšanās. Jānodrošina, ka e, biznesa e, modeļi atbilst situācijai konkrētajā dalībvalstī. Un jānodrošina tālāk piekļuve ārvalstu tirgiem. Līdz ar to maziem video uzņēmumiem ir nepieciešama īpaša tehnoloģija un izplatīšanas kanāli. Ir jāizstrādā uh, diversifikācijas stratēģijas, un treškārt ir runa par atbalstu tirzniecībai vai netirzniecībai. Mums jāstiprina attīstītu, attīstības valstu iespēju piedalīties, uh, sadarboties ar mums. Šīs valsts jāiekļauj globālajā vērtības sistēmā. Tas veicinās šo valstu ilgspējīgu taustām attīstību. Mums jāatrod novators veidi, kā to veicināt un jāveido sinerģijas ar mūsu attīstības stratēģiem. Eiropas Sanības politika balstās uz uh, mīksto varu un uz mūsu vērtībām. Te ir runa par uh, vides standartiem, cilvēktiesību aizsardzību, dabas tiesībām. Ir jārūpēs, lai mūsu partneri eh, īstenot GPS un GPS plus prasības. Taču es nevēlos, lai ziņojumā tik ļoti būtu uzsvērta sankciju um, puse. Mēs nevēlamies, lai tas iezīmētu uh, Šo ziņojumu vēl vairāk sarunas nav noslēgts, un es nevēlētos eh, tām traucēt. Tātad ceram, ka arī turpmāk varēsim sadarboties. Paldies, Alde vārdā, Kita. And, uh, like to, uh, first... Paldies, priekšstādātāji. Es vēlos vispirms piekrist referents kundzei par to, ko viņa sacīja sākumā, ka aina ir pilnīgi mainījusies, un mums uz to ir atbilstoši jārēģē. Ja mēs paraugamies uz ASV nostāju tikai attiecībā uz mums, ka TTIP ir iesaudēts, bet paraugamies arī uz to, kā ASV dara globālā līnija, tad tā mums ir iespēja, Eiropas Savienībai tā ir iespēja turpināt savu liberālo tirzniecības politiku. Tāpēc vēlos aicināt komisiju būt ļoti proaktīvai, censties pavērst, pavērt jaunus tirgus Un no otras puses mums jāskatās, ko mēs varam darīt ar pašreizējiem mūsu partneriem. Jāmodernizē pašreizējie tirzniecības nolīgumi un jāpanāk to īstenošana. Visumā Eiropas Savienība ir ķersies klāt pareizai pieejai, protām meklē jauns partnerus un vēlas noslēgt nolīgumus ar tām valstīm, kam ir līdzīgs mērķis. Uh, veidot sistēmu, kas, pamat, kas ir progresīvi pamatojas noteikumiem. Te ir runa par, jaun, par vēl tālākais prioritāti, par daudzpusēju noteikumu sistēmu PTO ietvaros. Tā ir mūsu prioritāte. Mums arī jāpielāgo mūsu nolīgumi, lai tie attiektos uz jaunām jomām, kas saistām ar tirdzniecību mūsdienās, jo daudz kas ir mainījies arī runājot par to, ko nozīmē uzņēmē darbība mūsdienās. Tāpēc ir vitāli svarīgi, piemēram, iekļaut digitālās tirzniecības sadaļu visos nākošajos tirzniecība, brīvās tirzniecības nolīgumos, kas attiec arī uz datu plūsmu. Noslēgumā jūs jau pieminējāt, arī es to atbalstu, ka ir ļoti svarīgi lai mēs panāktu rezultātus, lai mūsu uzņēmumu, mūsu ekonomikas pilsoņi gūtu labumu no šiem nolīgumiem. Mums jāatrod veids, kā sniegt viņiem informāciju par veiksmā stāstiem. Šai ziņā, es domāju, esam atpalikuši. Paldies! Un goja vārdā Helmut Šolts, lūdzu. Um, thanks, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties referentam. Un Varbūt būtu laba doma vienreiz gadā vispār tā plašāk apspriesties par kopīgo tirzniecības politiku. Es arī atbalstu visus kolēģus, kas teica, ka no vienas puses mums ir jāskatās, kādas pārmaiņas ir notikušas, kā, cik veiksmīgi ir bijuši izmantotie rīki un instrumenti kopīgi īstenojot uh, šo politiku, bet uh, jādomā arī kādi trūkumi, problēmas joprojām pastāv. Nu, tā tad nevajadzētu arī kautrēties kritizēt to, kas nav noritējis tik labi. Jādomā, protams, par uh, mūsu ekonomisko attiecību un uh, tirzniecības politiku kopumā, par tās problemātiku un iezīmēm. Un 2015. gada Baigāna kundzes ziņojums uh, bija patiešām ļoti veiksmīga doma, domājot par, par tirzniecības politikas uh, izvērtīšanu regulāri. Un gribētu arī pieminēt uh, trīs konkrētus jautājumus. Un gribētu, protams, arī turpināt sadarboties ar referenti šo jautājumu risināšanā. Nesen mums bija diskusijas komitejā par ekonomisko pārvaldību. Un, ja tiek runāts par m, mm, tādu komercpolitiku, kas balstās uz noteikumiem, ir arī jādomā, kas tad uh, nosprauž šais normas. Tirzniecības politikas īstenošanai ir eh, jānorisinās domājot arī par to, kas tad ir ieguvēji eh, pateicoties šai politikai. Tātad runājot par tirzniecību visiem, mēs arī minējam, ka mēs netirgojāmies, netirgojamies tirzniecības labā, bet lai arī veicinātu veiktspēju un ieguvumus eh, gan šeit, gan trešajās valstīs pilsoņu interesēs. Un ir arī jānovēro uh, šie instrumenti, kas tiek izmantoti, piemēram, tirzniecības palīdzība un tā tālāk. Mēs vēlamies arī saprast, kā katrs instruments ir ietekmējis ekonomisko um, attīstību kopumā. Vajadzētu tāpat arī kritiski pavērot šo horizontālo sasaisti starp eh, dažādiem nolīgumiem, ņemot vērā arī ekonomiskās veiktspējas eh, rādītājus ES un arī tās partneru valstīs, kā šie um, nolīgumi ietekmē arī citu citu. Mums ir jāapzinās, ko tad katrs var paveikt domājot par uh, komercpolitiku. Developing also our already now uh, viewing on. Un, protams, jādomā, kas notiks pēc 2019. gada, jādomā par jauniem tirzniecības instrumentiem. Paldies, un tagad zaļo vārdā Klaus Būhners. Paldies! Paldies arī referentei par eh, šiem labajiem ierosinājumiem. Uh, Un tagad gribētu spēlēt uh, sātana advokātu. Es uzskatu, ir ļoti labi, ka jau komisijas ziņojumā pašā sākumā bija uh, kritika iekļauta. Pirmām kārtām runājot par Meksiku, ko šīs tirzniecības nolīgums nozīmē uz vietas šajās valstīs, vai tas ir palīdzējis cīnīties pret nabadzību un uh, bezdarbu. Uh, Ja sarunas būtu norisinājušās citā veidā, mēs jau būtu varējuši ietaupīt sev daudz pūliņu. Mēs jau varējām arī daudz ko paredzēt, ņemot vērā arī nafta līgumā ietekmi. Tas tika noslēgts jau pirms 20 gadiem. Ir patiešām daudz, kas palaists garām, daudz, kas ir nosabots runājot par šiem nolīgumiem un to noslēgšanu. Protams, mums ir jārunā arī par ilgspējīgu attīstību. Mūsu ziņojumā šis aspekts ir iekļauts. Par to ir jārunā ļoti plaši un jāatzīmē ka ir nepieciešama metodoloģija, ko vajadzētu izmantot komisijai, to visu sistemātiski izvērtējot. Līdz šim tas nav noticis, un domājot par šādu līgumu noslēgšanu nākotnē, tas būtu ļoti svarīgi, runājot gan par sociālo jomu, gan arī ekoloģiju. Paldies! Paldies, tagad Nadja Hirša. Paldies uh, referentam. Dīta jau iepazīstināja jūs ar Alde grupas pozīciju, tādēļ gribēju pieminēt tikai vienu detaļu. Mēs uh, piedzīvojam digitalizāciju diendienā, un tas ir uh, jāparedz arī mūsu nolīgumos. Uh, tai ir arī uh, liela ietekme gan uz tradīcijām, gan kultūru, ja mēs runājam par pilsoniskajām brīvībām, digitalizāciju, privātumu. Par to ir jārunā tādā daudz plašākā tvērumā. Uh, Eiropas Savienība vēlas tādu atklātu un liberālu tirzniecības programmu, balstoties uz kopīgiem principiem un vērtībām. Jūs jau runājāt par caurskatāmu dialogu ar mūsu pilsoņiem, kāda tad būtu arī tirzniecības loma digitālajā laikmatā. Paldies! Paldies! Un uh, Tagad uh, došu vāru Raco kungam no Tirzniecības ģenerāldirekcijas kundzei. Paldies, Langas kungs, paldies visiem godātajiem deputātiem, kas uh, izteicās, paldies par jūsu komentāriem. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos uh, visā, kas jums bija sakāms. Tikai dažas piezīmes no manas puses. Pirmām kārtām liels paldies referents kundzei, Saifī kundzei. Paldies uh, deputātiem, kas izteicās. Pirmām kārtām gribēju jūsu uzmanību pievērst apstāklim, uh, ka ir divi ziņojumi. Ja runājam par tirzniecības pakotni, uh, ko pieminēja arī Junkerkungs savā ES runā, uh, Mēs sagatavojām vidusposma pārskatu, tirzniecība visi stratēģijas ietvaros, šī stratēģija tiek saglabāta, bet mēs arī runājām par citiem jautājumiem, par to, kas jau ir ticis panākts, bet, nu, jāatzīmē, ka ir arī vēl ļoti daudz darāmā palicis. Paldies arī par uh, komentāriem, kas attiecās uz FTA īstenošanas ziņojumu. Par to runājām pagājuši jau nedēļu šajā komitejā. Un mūsu ģenerāldirektors arī jau nāca klajā ar FTA īstenošanas ziņojumu. Pirmām kārtām gribēju uzsvērt ka ES tirzniecības pamatprincipi ir joprojām spēkā, tātad atklāta liberāla tirzniecība, kas balstās uz noteikumiem un veicina labklājību, ievērojot patērētāju vides, sociālo un darba ņēmēju principu aizstāvību. Eiropas vērtības joprojām ir šo nolīgumu pamatā. Caurskatāmība, protams, nedrīkst tikt ignorēta, daudz deputāti to pieminēja. Ja mēs runājam par caurskatām tirzniecības politiku, protams, tas ir ļoti svarīgi, lai arī e, varētu garantēt mūsu poli tirzniecības politikas leģitimitāti un noteikti esat arī ievērojuši, ka pirmo reizi vēsturē mēs esam arī publiskojuši mandātus eh, sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tas notika septembrī. Un tādā veidā ir iespējams arī uh, eh, inicijēt debatas dalībvalstīs, gan iesaistot uh, eh, dalībvalstu parlaments, gan arī pilsoņus. Un mēs turpinām lūgt dalību valstīm uh, šīs diskusijas organizēt nacionālajos parlamentos jau pēc iespējas agrāk un lūdzam dalību valsts arī publiskot uh, sarunu mandātus. Godīga tirzniecība, godīga tirzniecība visiem, tas tiešā veidā sasaucas ar mūsu stratēģiju. Tādēļ arī e, to sauc trade for all, tirzniecība visiem. Tas balstās uz apusējīguma un uh, pārdomātas tirzniecības principiem, Saifī kundze. Ja mēs runājam par uh, turpmāku darbu pie šiem nolīgumiem, par to uh, pastāvīgu novērošanu, Runājot par FTA īstenošanu, tas jau ir ticis pieminēts, tikai uzsvēršu dažus principus. Pirmām kārtām šis ir pirmais ziņojums. Un tas ir jāatceras. Protams, pirmie kūcēni ir jāslīcina, tas ir tikai normāli, un jau nākamgad būsim guvuši pieredzi, arī apzinājuši kļūdas, un mēs, protams, arī uzmanīgi ieklausījāmies jūsu komentāros. Gribam izmantot tādu līdzsvarotu pieeju, lai uh, radītā aina nebūtu pārāk ideālistiska. Jāizmanto, protams, arī pārāk praksi labākie piemēri, bet uh, mēs neizvairāmies arī no kritikas un kļūdu apzināšanas. Jādomā arī par tirzniecības preferenču sistēmu izmantošanu, ko uh, lieka lietā Eiropas uzņēmumi. jāsaprot, ka nav pietiekami daudz informācijas no uzņēmumiem. Tādēļ mēs lūdzam, lai dalību valstis arī paveic savus pienākumus. Ir arī jāsniedz vairāk informācijas mūsu tīmekļa vietnē, tur tiek runāts par uh, tirgus piekļuvas datubāzi. Šajā datubāzē arī uzņēmumi meklē informāciju par saviem partneriem. Jāsaka, ka izcelsmes uh, noteikumi ir ļoti sarežģīti, tādēļ par to tiek runāts atsevišķi, un ja pieminam CETA nolīgumu, tagad ir pieejams daudz vairāk informācijas nekā līdz šim, lai vairotu caurskatāmību un lai arī paskaidrotu pilsoņiem vairāk visu šo saturisko pusi. Dažādās dalībvalstīs preferences tiek izmantotas um, atšķirīgā mērā, tādēļ uh, taksu ģenerāla direkcija par to ir informējusi savā tīmekļa vietnē, lai būtu pieejams vairāk informācijas tieši šajā aspektā. Jā, nu, man vairs nav laika, paldies. Bet būtu varējis vēl šo to izklāstīt. Saifī kundze tagad paldies, priekšsēdētāji kungs, es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas uh, izteicās, protams, arī paldies komisijai, visus komentārus esmu atzīmējusi un varu secināt, ka pa daudziem punktiem esam vienisprātis, piemēram, jautājums par uh, turpmāku novērošanu, jābūt arī caurskatāmībai, it sevišķi runājot par digitālo datu apmaiņu, un mums joprojām ir uh, jādomā par savām prioritātēm, ir uh, jāparūpējas, lai uzņēmumu un pilsoņi būtu daudz lielāki ieguvēji pateicoties šai tirzniecībai. Es turpināšu uh, strādāt pie šī ziņojuma, uh, lai varētu labāk arī uzsvērt parlamentu pozīciju un būšu vienmēr gatava uzklausīt kolēģu komentārus un uh, ieteikums, ja tādi vēl būs. Paldies! Janvārī mēs uh, šķiet 22. ziņojumu vēl izskatīsim un Ehm, izskatīsim arī grozījumus. Esam tātad izskatījuši devīto darba kārtības punktu un varam ķerties nekavējoties pie numuru desmit. Tā ir īsā Eiropas parlamenta un Pan-Āfrikas parlamenta samita prezentācija, kas notika 27. un 28. novembrī Kodivārā, Abidžānā, Haidī Hautala pārstāvēja mūsu delegāciju Kodavjārā, un viņa īsumā pastāstīs par tur notiek, notikušo. Lūdzu, paldies, jā. Es pārstāvēju INTA komiteju par, no parlamenta delegācijas, un mm, Kodivārā divas dienas pirms uh, starpvaldību samita uh, Notika ļoti interesanta sagatavošanās konference. Diskusijas uh, parlamentāriešu vidū bija ļoti daudzsološas, jo man šķiet, ka tas uh, arī radīja tādu labāku iespēju vienoties, atrast kaut kādu kopsaucēju, tiekoties arī ar Āfrikas uh, parlamentu deputātiem. Mēs šajā sēdē arī pieņēmām tādu īsu deklarāciju. Es esmu pārliecināta, ka sekretariāts jums to nosūtīs. Tas ir saistīts ar tirzniecības jautājumiem, bet viens no galvenajiem aspektiem bija tieši tirzniecība un investīcijas. Šajā deklarācijā tiek runāts par Āfrikas valstu iestā, iesaisti globālā un uh, reģionālā tirdzniecībā. Tā tiek izvirzīta kā prioritāte un tiek runāts arī par uh, nepieciešamību izveidot uh, tādu kontinentālu brīvo tirdzniecību, balstoties, protams, uz uh, uzņēmumu sociālo atbildību. Mēs uh, ziņojām, ka Eiropas Savienībai, pateicoties tās tirzniecības politikai, ir jāpalīdz sasniegt šie mērķi un uh, Āfrikas valstīm ir arī eh, jādomā par tādu simetrisku liberalizācijas grafiku un mm, eh, jauno nozaru atbalstu. Par to tika arī ļoti daudz debatēts, tad, kad runājam par ekonomiskās partnerības nolīgumiem nevienmēr ir bijusi tāda apusēja izpratne par šo jautājumu nozīmīgumu, un mēs savā paziņojumā arī uh, sakām, ka Āfrikas valstīm ir jāgarantē eh, juridiskā noteiktība investoriem. Tika tāpat diskutēts par labas pārvaldības nozīmi, un e, man patiešām tādu pašpaļāvību radīja tas, e, ka parlamentārieši apzinājās, Āfrika nevar visu laiku tikai vainot citus e, sliktajā situācijā, kādā tā atrodas. Arī Āfrikas valstīm pašām ir jāuzņems atbildība, ir e, jābūt labākai pārvaldei. Tas ir priekšnosacījums, lai varētu arī baudīt uh, ieguvums pateicoties tādiem izdevīgiem tirzniecības noteikumiem un nolīgumiem. Eiropas parlamenta delegācija atzina, ka šis, uh, ka mēs gandrīz neko nedzirdējam par šo slaveno investīciju plānu un ka Āfrika nebija uh, ļoti arī daudz ar to iepazīstināta. Uh, 55, 55 Āfrikas Savienības dalību valstis. pat eh, nebija saņēmušas pietiekam daudz informācijas, un tie jautājumi, par ko tika runāts samitā, uh, nemaz nebija tik eh, vienkārši. Bija ārkārtīgi daudz diskusiju par eh, pilsoniskās sabiedrības lomu, un Mogherīnī samitā par to runāja, sakot, ka tas ir nepieciešams, lai darbā iesaistītu jauniešus, pilsonisko sabiedrību, vietējās pašpārvaldes, ka tām arī visām šīm grupām ir jātiek uzaicinātām un ir eh, jābūt iespējai paust savu viedokli samitā, bet, nu, attieksme nebija tik vienkārši, nemaz tik, tik viennozīmīga. Mums ir ļoti daudz jādara mm, Āfrikas pilsoniskās sabiedrības labā, lai valdības apzinātos, ka ar to ir jākonsultējas, jāapspriežas arī pieņemot politiskos lēmumus. Protams, jautājums arī par darba vietu radīšanu, it sevišķi jauniešiem, tika mm, iztirzāts, un tas jau nav nav nekas vienkāršs. Mūsu delegācija arī uh, Kodivārā apmeklēja starptautiskās migrācijas organizācijas biroju. Abidžānā tas atrodas. Mēs runājam par jauniešiem no Kodivāras, kas tika no Lībijas uh, sūtīt atpakaļ līdmašīnās uz Kodivuāru, un es varu jums pateikt, ka vairums jauniešu, ar ko es aprunājos, vīrieši, viņi bija, uh, nu, vai mācījušies kaut ko, vai izgājuši profesionālās apmācības arotskolās uh, gājuši, un viņi bija patiešām pārliecināti, ka nevarēs atrast darbu Kodivuārā, tādēļ viņi mēģināja ierasties Eiropā. Uh, Tagad tieši tiek runāts par Libēriju, daudz no viņiem iestrēga Libērijā, un man patiešām bija ļoti smagi redzēt to, kas notiek šajos aizsardzības centros. Lībijā sevi izlabo runātāja, ka tur patiešām ir cilvēku spīdzināšana. Mēs redzējām bildes, nu tās nav nekādas uh, CNN viltus ziņas, uh, ko mēģināja teikt daži Āfrikāņu samitā bet es domāju, ka um, ir panākts uh, labs pamats, lai turpinātu šo trade, of all, trade for all principu, un mūsu kolēģi no DV komitejas arī apmeklēja vairākas banāna audzētuvas. Uh, kuras mēs paši redzējām savām acīm. Tas ir, eh, es domāju, tā ir tāda laba zīme, un mēs redzējām, ka ir tādi atbildīgi Eiropas uzņēmumi, kas vēlas tur uz vietas radīt darba vietas, eh, pārūpēties par to, lai tas viss nāk par labu pilsoņiem. Paldies! Paldies! Haidī, viens jautājums tev. Kā ir ar Āfrikas uh, muitas uniju? Vai par to tika diskutēts? Nu, nē, parlamentāriešu konferencē, bet um, varam teikt tā, ka parlamenti daudzos gadījumos nav iesaistīti lēmumu pieņemšanā, un tāpēc arī mēs labprāt viņus mudinām lielākā mērā piedalīties lēmumu pieņemšanā Nu, jo valdībām ir pavisam cits uzskats. Nu, tiešām, jā, parlamentārieši nav tik ļoti iesaistīti, bet varbūt es varētu kaut kā atbildēt. Ja mums tagad jau būtu galīgais samita dokuments, bet šīs dokuments vēl nav gatavs, tāpēc, ka nebija nemaz tik viegli par to vienoties, un mēs gaidam no ārlietu dienesta, viņi joprojām strādā, viņi joprojām veido šo dokumentu. Varbūt ir kādi tehniskie jautājumi, bet šobrīd varu teikt, ka atbilde nav iespējama, bet jā, kaut kas virzās uz priekšu, un tas attiecas arī uz Motas uniju. Lielas paldies! Nu, tad būs uh, dokuments par parlamentāriešu konference, un tas ir pieejams mūsu mājaslapā. Redzat, mēs strādājam daudz labāk nekā padomē. Un komisija. Labi. Tad līdz ar to desmitais darba kārtības punkts ir izskatīts, un sāksim par 11. punktu runāt. Tas ir par 11. PTO ministru konferenci, kas ir paredzēta nākamnedēļ. Un varu pieminēt arī, divus svarīgus punktus, un tad, protams, labprāt uzklausīšu komisijas viedokli. Tātad pirmkārtam ir paredzēta diskusija par vīzu jautājumu daudziem NVO pārstāvjiem. Cik ir zināms, Argentīnas valdība 70 cilvēkiem ir liegusi iespēju braukt valstī, nepiešķirot vīzu un arī piekļuva pašai konferencei ir neiespējama. Tas nozīmē, ka tas ļoti atšķirīgi no tās prakses, kas bija, piemēram, Nairobi. Un es nevaru uzskatīt, ka tas ir kaut kas pieņemams. Tāpēc svarīgi pateikt, ka tirzniecības politikai ir nepieciešama caurskatāmība un, protams, dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Tieši tādēļ mans ieteikums komisijai būs izteikties arī par šo jautājumu. Un es, kā priekšsēdētājs, esmu nosūtījis vēstuli Argentīnas valdībai. Norādot uz to, ka viņu rīcība ir aizvainojoša. Un otrkārt. Mēs visi skatāmies, kā pelītē čūskai acīs uz ASV. Mēs esam saņēmuši 24. oktobra paziņojumu, un viņš ļoti stingri šajā paziņojumā teica, ka ASV neplāno iesaistīties kaut kādās sarunās jautājumos, kas šobrīd ir izvirzīti. Uh, Vienīgais, ko viņi plāno darīt, ir vienkārši pārrunāt uh, par PTO reformu. Laiters nebija Marakešā, kad notika sagatavošanās konferenci, un viņš arī pārtrauca pirms divām nedēļām strādāt pie rezultātu dokumenta pirms divām nedēļām Ženēvā. Nu jā, visi noteikti zina, ka šobrīd ir tas tas problemātiskais jautājums, kas ir saistīts ar uh, tiesnešu nominēšanu apelācijas komitejai. Ko tas varētu nozīmēt? Kādas varētu būt, uh, kāda varētu būt rezultāta Buenos Airesā? Jā, mēs ieradīsimies. Eiro no Eiropas parlamenta būs laba delegācija. Un ir paredzēta parlamentāriešu konference pirms eh, būs šī konference 9.10. Bet varam teikt, ka viss ir, protams, zem jautājuma par to, kā mēs vispār varam garantēt, ka būs panāks progress par šiem jautājumiem, kas ir iekļauti darba kārtībā. Un vai varēsim panākt uh, vienošanos starp visām 146 PTO valstīm. Vidoneta kungs, komisijas direktorāta pārstāvis, kas tieši ir atbildīgs par PTO jautājumiem, mēs uh, lūdzam jūs pastāstīt mums, kāda ir situācija. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pirmām kārtām vēlos sniegt jums aktuālu informāciju Mēs sadarbojamies ar delegācijām, protams, uz vietas, tieši tā kā jūs pieminējat. Par to jau tika runāts plenārs sēdē pirms divām nedēļām, nu tad vienīgais, ko es varu teikt, ir pastāstīt jums, kāda šobrīd ir sagatavošanas procesa stadija. Ženēvā mēs esam ļoti cītīgi pastrādājuši, intensificējuši vairākus uh, aspektus un arī jauni priekšlikumi ir iesniegti, nu, ja pavisam godīgi nekas daudz vairāk arī pagaidām nav zināms par to, kā izskatīsies e, šie rezultāti, salīdzinot ar situāciju pirms divām nedēļām. Tas nozīmē, ka ministriem Buenos Airesā būs ļoti nopietni jādiskutē. Jā, tik tiešām ir atšķirīgi viedokļi vairākos jautājumos, un tas nozīmēs to, ka visaptverošs rezultāts nebūs viegli sasniedzams. Vēlos pastāstīt par dažiem būtiskiem jautājumiem, par kuriem ir paredzēts sarunas Buenos Airesā, tad jūs varēsiet zināt, kā ir pavirzījušas sarunas pirms konferences. Pirmkārt, ir jautājums, kas ir saistīts ar zvejniecības eh, subsīdijām, jo tas ir saistīts ar ilgtermiņa mērķiem, ilgspējīgiem mērķiem. Uh, Mēs turpinām diskusijas joprojām, un visticamāk arī Rīdženēvā mēs turpināsim. Jā, tur varētu būt kāds rezultāts, varbūt zināmā mērā ierobežots. Būs atsevišķa veida disciplinārie pasākumi, kas ir saistīti ar subsīdiju piešķiršanu, attiecību uz nelegālo un neregulēto zivsēmniecību un e, nepareizo zivju krājumu izmantošanu. Un mēs ceram, ka arī citi jautājumi tiks izskatīti, lai varētu šajās sarunās panākt visaptverošu kompromisu. Tad ir jautājumi par lauksaimniecību, un šeit Eiropas Savienība ļoti aktīvi darbojas, un mēs esam to darījuši, eh, lai panāktu labu rezultātu 11. ministra konferencē, un tad vēl ir jautājumi attiecībā uz eh, valsts īpašumu zivsaimniecības sektora. Tur joprojām ir vairāki jautājumi piemēram, darbības joma attiecībā uz pastāvīgiem risinājumiem, caurskatāmība. Un mums ir pilnīgi skaidrs, ka šajā jomā ambīciju līmenis ir saistīts ar plašākas pakotnes rezultātiem, kāda tiks panākta konference. Un Tad vēl ir svarīgs jautājums, kas saistīts ar, ar, ar uh, lauksaimniecību, ir iekšējā atbalsta pīlārs. Un redzēsim, vai varēsim vienoties par to, kādi ir nākamie soļi, kas ir jāpaveic pēc konferences. Un tagad pēdējo divu nedēļu laikā sarunu gaitā Ženēvā mēs varējām redzēt, ka šajās jomās Nepietiek vienkārši ar to, par ko mēs varam vienoties, un ka mums īstenībā ir nepieciešama plašāka pakotne, kur būs iekļauti arī komerci jautājumi. Un mūsu priekšlikums būtu par to, lai mēs izveidotu jaunu PTO darba grupu, lai tieši šos jautājumus izrunātu un panāktu risinājumu, un tas ietekmēs starptautisko tirzniecības sistēmu. Nākamais jautājums ir pakalpojumu iekšēja regulācija un daži disciplinārie jautājumi. Un arī cita cirzniecības aspekti, kurus mēs gribētu iekļaut konferences iznākuma dokumentos. Eh, būs arī ministru sarunas par tirzniecību un attīstību. Mēs konstruktīvi līdzdarbosimies šajās diskusijās un uzsversim to, ka šajā jomā ir nepieciešama pielāgota pieeja attiecībā uz īpašu un diferencēto attieksmi, cevišķi tas attiecas uz jaunatistības valstīm. Jūs priekšārētāji minējāt ne tikai PTO sarunu mm, eh, vedē funkcijas, bet arī eh, strīdu izšķiršanas funkciju. Arī par to tiks runāts, jo, ja Eh, apelācijas iestādē nevarēsim izvirzīt eh, tiesnešus, tas, protams, ļoti kavēs situācijas attīstību ministru konferences līmenī, un komisāra Malstrēma un arī citi jau ir teikuši, ka ši, šis jautājums Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtisks. Pastāv iespēja, ka 11. konferencē priekšsēdētājs centīsies panākt plašāku diskusiju par PTO nākotni un par PTO lomu ne tikai kā sarunu vedējām, bet uh, arī iestādēji, kura var daudz plašākā mērā panākt risinājumus. Un arī Eiropas Savienība, protams, varēs uh, piedalīties. Runājot kopumā par procesu, jā, mēs aptuveni zinām, kāda izskatīsies konference. Uh, Roberta Zavedo, PTO vadītājs, teica, ka 11. decembrī ir būs piecas tematiskās ministru diskusijas, un šeit būs iekļauti dažādi uh, jautājumi. Runāsim par uh, lauksaimniecību, par zivsaimniecību, par disciplināru jautājumiem, par e-komerciju un caurskatāmību. Būs arī iespēja veicināt šīs diskusijas un arī delegāciju, delegāciju vadītāju sanāksmē, kurā tiks pārskatīts, kāda ir rezultāts pēc pirmās dienas. Kas būs tālāk? Atkal ministra konference. Skaidrs, ka mums būs jāpielāgojas, skatoties uz to, kāda ir rezultāti. Un priekšsēdētāji Eh, Argentīnas eh, valdības lēmums eh, nepieļaut vai arī atteikt akreditāciju dažiem NVO pārstāvjiem, komisija ir skaidri norādījusi, ka Eiropas Savienībai komisija ir ārkārtīgi svarīga, lai tirsniecības politika tiktu apspriesta caurskatāmā veidā, un līdz ar to mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, PTO dalībnieki varētu dzirdēt komentārus pēc iespējas, no nu, pēc iespējas plašāka ieinteresēto personu loka, un līdz ar to pilsoniskās sabiedrības klātbūtne ir būtiska. Mūsu paša delegācija labprāt gribētu uzturēt dialogu ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tieši tāpēc varam teikt, ka komisāra Malstrēma un komisija kopumā jau ir pauduši savas bažas, mēs esam arī uh, snieguši informāciju Argentīnas valdībai. Pagājušajā nedēļā mēs lūdzām viņus pirmkārt precizēt šo informāciju un arī paskaidrot, kāda ir šī lēmuma iemesli. Un tagad mums ir informācija par to, ka Argentīna varētu pārskatīt atsevišķus gadījumus, ja tas no NVO puses tiek pieprasīts, no tām valstīm, kur NVO atrodas. Un kopš tā laika mēs turpinām šo uh, situācijas attīstību atbalstīt un, un veicināt, un ceram, ka tuvākajā laikā jau būs kāds risinājums. Šī ir mūsu nostāja, un komisija turpina strādāt, un gan mūsu delegācijām Ženēvā, un arī delegācija, kas dosies Buenos Aireso, visas šīs instrukcijas ir nodotas. Paldies priekšsēdētāji! Un liels paldies! Varbūt viens tāds vienkāršs jautājums ņemot vērā to, ka Laithauzera kungs nepiedalījās Marakešā, un arī pēdējā brīdī viņš atteicās no līdzdalības samitā Berlīnē, kas bija pagājuši nedēļa. Kā jums šķiet, vai Lautharas kungs vispār ieradīsies? Nav, protams, viegli atbildēt uz šo jautājumu, jo gal galā tā ir ASV kompetence, bet mēs tiešām ceram, ka viņi būs pārstāvēti ministru līmenī. Ir paredzēts divpusēji tikties un, protams, arī plašākā sarunu uh, konstelācijā. Mums, protams, ir ļoti svarīgi, lai vairāki pakotnes elementi tiktu risināti, un, piemēram, Ženēvas procesā ASV ir piedalījusies, piemēram, tas attiecās uz zivsaimniecības subsīdijām, un mēs ceram, ka konferencē varēsim turpināt. Labi, un tagad ļaušu izteikties mūsu līdzpriekšsēdētājām Ievrika kungam. Paldies! Pirmam tiešām vēlos pateikties šī PTO pēdējā orā, un mm, ar to mēs sasaistām daudz cerību. Jā, skaidrs, ka, protams, NVO mm, līdz uh, dalība ir ārkārtīgi svarīga tieši saistībā ar to, uh, ka mēs runājam šeit par tirzniecības jautājumiem. Uh, ja arī jautājumi, kas ir saistīti ar MVU, kā arī tieši MVU ir ļoti būtiska tirzniecības bāze un tāpēc mums ir nepieciešams uh, cīnīties par viņiem un radīt arī jaunas darba vietas Eiropā. Mums ir ārkārtīgi svarīgi redzēt, ka Doha attīstības raundā mēs varētu panākt labus rezultātus. It sevišķi jautājumos par ilgspējīgās attīstības mērķiem, lai šie mērķi būtu pašā centrā. Eiropa ir trīs visbūtiskākie mērķi un tas attiecās arī uz mūsu sadarbību ar Āfriku un finanšu iespējām, kas mums tagad ir, un šajā Āfrikas fondā mēs varam uh, turpināt darbu līdzīgi kā ir ar EFSE, un tirzniecības fondi arī tiek piedāvāti, un tāpēc arī šis otrais jautājums, kas ir uh, drošāka pārtikas piegāde, tīra, tīrs ūdens, sanitārs saprīkojums atjaunīgās resursi, atjaunīgās enerģijas resursi, un lai to visu panāktu, ir nepieciešami noteikumi, lai varētu sadarboties starp uh, maziem vidējiem uzņēmumiem uh, un ģimenes uzņēmumiem uh, Āfrikas valstīs un attīstības valstīs un Eiropā. Un tieši šāda veida neliela sadarbība dos mums iespēju, lai ne visa cilvēka, kas dzīvo laukos, pēc iespējas ātrāk uh, pārceltos uz pilsētos un pilsētām un dzīvotu tur attiecīgi nolaistajos rajonos. Vēl viens svarīgs aspekts - tas ir saistīts ar strīdu izšķiršanu. Cik lielā mērā jūsuprāt divpusējā, divpusējās tēmas, kas ir iekļautas mūsu noliegumos, tiks izskatītas un vai tiešām de facto varēsim panākt kādu vienošanos par uh, strīdu izšķiršanu, vai, jo Eiropas parlamentam šis jautājums ir ļoti būtisks, mums ir arī pētījums, un mēs varam varbūt arī vienoties ar saskaņā ar rezultātiem. Pēdējais jautājums ir saistīts ar sarunām par Brexitu. Šobrīd ir ārkārtīgi grūta fāze. Mums jau ir bijusi šeit uzklausīšana, vai par Brexitu arī tiks runāts Buenos Airesā un tad, ko komisija teiks šajā jautājumā. Un kāds šajā jautājumā ir Eiropas Savienības uh, viedoklis. Paldies, uh, Rodrīgas kundze! Paldies, priekšsēdētājas kundze, un liels paldies komisijas pārstāvjiem, jo tiešām jūs esat šeit, un jūs spēlējat savu lomu, un jūs arī uh, Jūs arī darat visu mūsu labā. Man ir daži konkrēti jautājumi. Es šeit runāju par, par reformu jautājumu, par PTO reformu. Kāda ir Eiropas komisijas nostāja par tām reformām, kas būtu vajadzīgas PTO? Otrkārt, par arbitrāžu Jūs runājat par to, ka šobrīd jā, tur trūks tiesnešu un ka pagaidām netiek izvirzīti kandidāti. Mēs, protams, esam, esam nobežījušies, bet ko mēs vēl varam darīt, lai risinātu šo problēmu? Un treškārt, komisija un cevišķi komisāri ir ļoti pūlējusies, lai nodrošinātu daudzpusējas sarunas attiecībā uz vienošanos par uh, spīdzināšanas un nonāvēšanas instrumentiem. Ko mēs varētu panākt, lai vēl vairāk valstu parakstītu šo konvenciju? Pēdējais jautājums, par ko es gribētu runāt. Ko jūs plānojat darīt attiecībā uz starptautisko investīciju tiesu? Paldies! Klaus Bihner. Klaus Bihner, lūdzu. Paldies! pāris komentāru. Pirmām kārtām esmu gandarīts, ka par to tagad tiek runāts, un tas attiecas uz NVO līdzdalību. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, lai tik tiešām šī konference izdotos. Un, protams, pēc būtības arī atspoguļos, kādēļ mēs turien dodamies. Vēl daži komentāri. Jūs runājāt arī par Doha raundu, vai arī vismaz par atsevišķiem Doha raunda punktiem. Un tagad komisāra Malstrēma, viņa cīnās par to, lai Doha rauns, Dohas rauns uh, beigtos ar labu rezultātu. Ir sevišķi ASV situācija, ietekmē, protams, uh, virzību, kāda būs Eiropas Savienības nostājā, ko pārstāvēs, protams, komisāra Malstrēma. Pēdējais jautājums ir jau pateikts no Eiropas Savienības puses un arī no atsevišķām dalību valstīm, kas darbojas PTO, ka būtu nepieciešama darba grupa e-komercijas jautājumos, bet ir arī tādi, kas pretojas tam. Un tas paskaidrojums ir tāds, ka labāk būtu strādāt, kā ir uzsākts iepriekšējā gadsimtā. Tad jautājums ir, kā jūsu prāt, vai šāda darba grupa tiks veidota vai nē. Tagad lūdzu Helmut Šolts. Paldies! Paldies arī par komentāriem. Vēl pāris aspekti, par kuriem es gribētu runāt papildus tam, ko teica mani kolēģi. Tas jautājums, protams, par NVO un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Tiešām ceram, ka viss sanāks un Dienas ērusā viņi būs klāt. Mm, ceram, ka Argentīnas valdība mainīs savu nostāju, jo tagad ir arvien lielāks spiediens. Bet mēs ļoti bieži esam diskutējuši par vairākiem Dohas raunda aspektiem, par jauniem tematiem un tā tālāk. cik tālu un cik nopietni no komisijas puses attiecībā uz PTO dalību valstīm mēs esam. Un cik, cik lielā mērā šie jautājumi tiešāk, tiešām tiek risināti. Un, lai nesanāktu tā, ka vienkārši mēs tēlojam kaut kādu darbību. Un, nu, piemēram, ja mēs Dohas raundu nenoslēgsim ar labiem rezultātiem. Tad, tad tā es vēl varētu teikt, ka vienkārši mēs to bloķējam, mēs neko nevēlamies, runāsim par citām lietām, bet savukārt cits valstis saka, nu, ja Doha neiznāks, tad uh, mēs atsakāmies arī no visām šīm lietām. Nu, tad jautājums ir, cik tālu šobrīd mēs esam attiecībā uz uh, šo virzību. Un vēl viens aspekts ir par noteikumiem. Mums ir PTO vadošā komiteja, un tā izsakās vairāk par PTO parlamentarizēšanu. Tas nozīmē, ka parlamentu, dalībvalstu parlamentu līdzdalība būtu plašāka. Eiropas Savienībā tas viss ir diezgan vienkārši, jo Malstromas kundze ierodas, visu mums izstāsta. Bet jautājums ir, vai PTO parlamentarizēšana nebūtu tāds risinājums, lai, lai varētu pavirzīt uz priekšu vairākus jautājumus, kas šobrīd ir iestrēguši. Pirms ministru konferences mums ir parlamentāriešu konference, un es domāju, ka daudzi tieši šādi pozicionēs sevi, kāda šobrīd ir Eiropas komisijas nostāja, un, un, un kā tas tad, tad darbosies. Paldies! Labi! Liels paldies, un tagad došu atkal vārdu komisijai, lūdzu. Much, Lielas paldies priekšsēdētāji. Daudz, kas ir apspriežams, bet varbūt pievērsīšos tikai dažiem punktiem, kas šeit izskanēja konkrēti uz tiešiem jautājumiem, kas tika uzdot mums. Sākšu no beigām. Jautājums par to, kā mēs raugāmies uz uh, visu sarunu vešanas darbu kārtību un mandātu uh, Dohas uh, sarunu kārtā. Mēs tāpat kā jebkurš PTO locekļs sagaidām, ka ministrs konferences darīs to, kas tā ir darāms, proti noteiks organizāciju darba kārtību visās tās dimensijās turpmākiem diviem gadiem. Un mums mērķis ir, lai konferences panāktu šo mērķi. Mūsu skatījumā tas nozīmē to, ka mēs turpināsim iesaistīties sarunās veselā virknē jautājumu, kas pat labam ir Dohas deklarācijas uh, aptvērumā. Mēs neesam mainījuši mūsu nostāju kopš desmitās PTO mīras konferences, kur Nairobi deklarācija noteica, kāds ir uh, stāvoklis uh, pašreizējos sarunu mandātos. Mēs turpināsim vadīt sarunas par dažiem uh, jautājumu mēs uzskatām, ka ir iespējams panākt progresu veselā virknē lietu, kas ir minēti Dohas mandāta atsauce. Mēs arī uzskatām, ka PTE, PTO ir jāveido manevru telpa un priekšnoteikumu, lai locekļi varētu izskatīt citus jautājumus, kas viņu skatījumā ir svarīgi vai kas attiec uz daudz, uz uh, daudzpusēju tirzniecības sistēmu. Tas, piemēram, attiec uz e-tirzniecības jautājumu. Mēs vēlamies lai PTO dalībvalstis eh, spēr tālāk soli ministru konferences šajā jautājumā. Veseli virkni jautājumu, kurus jūs iezīmējāt, mēs, protams, atbalstām parlamenta dimensiju PTO ietvars tai ziņā, ka šī parlamenta konference eh, spēlē nozīmīgu lomu, vadot diskusijas organizācijā, protams, uh, parlamenta konference parāds to, ka mēs, ka Eiropas Savienība tam novirzām nepieciešamo enerģiju, šo ideju mēs visnotaļ atbalstām, runājot par PTO reformu. Mūsu nostāja ir tāda, ka šis temats neapšaubām ir jāskata dažādājās PTO dimensijas. PTO ir sarunvadīšanas funkcija, strīdu risināšanas funkcija, caurskatāmības, uzraudzība. Uh, Visi šie aspekti daudzpusējā tirzniecības sistēmā ir aktualizējumi dažādos veidos. Iespējams, ir lietas, kas ir jāpavirze PTO, lai to padarītu efektīvāku, apspriežot jaunos noteikumus. Un tur pats sākums ir pamatlietas kā caurskatāmība un pastiprināta caurskatāmība šai sistēmā. Mēs kā Eiropas Savienība esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem šai ziņā. Citi, un jūs priekšsēdētāji pieminiet ASV, ir norādījuši, ka viņi vēlas panākt uh, reformas eh, strīdu risināšanas uh, eh, dimensijām šis jautājums nav atrisināts un redzēsim, vai um, locekļi nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par strīdu risināšanas funkciju. Un redzēsim tad, vai tas pilnvērtīgi tiek formulēts. Vēl nav skaidrs, kād un kādā veidā jautājums par iecelšanu pārvaldības uh, organizācijā tiks atrisināts. Vairāk es uh, locekļi piedāvājuši trīs uh, vakances, procesu trim vakancēm, to neatbalstīja konsens PTO strīdu risināšanas uh, organizācija, vismaz pat labāk tā ir. Mums nav šaubu par to, ka tas ir pamats bažām, un tas ir arī steidzam risināms tā ziņā, ka, ja nekas netiek darīts, tad šis jautājums pats par sevi neatrisināsies gluži otrādi. Tas samilzīs par vēl lielāku problēmu, jo būs vēl vairāk neaizpildīts vakances. Un tad runājot par konferenci, kas ir iespēja starptautiskās tirniecības komitejai sanāk kopā ārpus sarunu vadīšanas organizācijas un pašas konferences darba kārtības, mēs eh, iesaistīsimies ar daudziem partneriem divpusē vai mazākās grupās, par vairākie, runājot par vairākiem tematiem, kas nav iekļaut darba kārtībā. Un te ir runa par starptautisko institīvu pret spīdzināšanu, iespējams arī jautājums par Brexitu, kur pēdējo kontekstā mēs te, protams, runājam par jautājumu saistībā ar apvienotās karalistes grafiku noteikšanu. Diskusijas ar trešām valstīm ir sākušās. Tās gan MC līmenī netiks apskatītas. Tas tiks skatīts divpusējā kontekstā. Tas pats attiec uz institīvu, kas mūsu skatījumā būtu virzāmas priekšu. Mums tas būtu jādevā, vismaz būtu jāizskar šī iespēja par daudzpusējo investīciju tiesu. Šīs diskusijas ir sākušās un citrālu kontekstā mm, pagājušu nedēļu, veselu nedēļu. Anu dalībvalstis uh, apspriež šo jautājumu, turpināsim vadīt šo procesu. Pēc MC11 uh, eh, arī mēs skatīsim šo jautājumu. Iespējams, es pieminēju vairums punktu, kas šeit izskanēja, un atvainojos, ja kaut ko es piemirstu. Lielas paldies, priekšsēdētājs turpina. Paldies! Tiešām gaidāms daudzas daudzpusējās sanāksmes. Iespējams, ka tas būs viens no svarīgākajiem rezultātiem. Vācijas socioloģijas procesu uzrakstīja par to grāmatu Oskar Nīks. Viņš piemin, ka svarīgākās lietas tiek atrisinātas neoficiālajos pasākumos. Tā arī varētu būt arī šīs konferences gadījumā. Lielas paldies! Es domāju, mēs tiksimies Bonas Airesā. Daudzi deputāti ir šīs delegācijas sastāvdaļa, lai labs ceļojums un tiksimies Bonas Airesā. Tad 12. darba kārtības punkts, citi jautājumi. Jūs jau zināt, tas ir mans mīļākais punkts. Šoreiz es vienkārši atkārtošu to informāciju, ka Pēc desmit minūtēm sāksies Ziemassvētku dzēriena pasākums Origin restorānā. Tas ir E blokā pirmajā stāvā. Tātad nonākat uz e, nulto stāvu un tad ejat līdz pašam galam un tad uzkāpt uz pirmo stāvu. Tur ir kāpnes. Tas ir e, spāņu restorāns, jā. Nākošā sanāksme būs janvārī. Tātad, lai jums labas Ziemassvētku brīvdienas, um, mierīgs laiks ģimenē un lai labi klājas vislabāk.